Dāmas un kungi, prieks jūs uh, sveikt šajā sanāksmē. Nu, domāju, ka būtu arī laiks tā kā iesākt šo sēdi. Nu, patiesībā tātad. Uh, šī ir kopējā Lībe komitejas un sieviešu komitejas, sieviešu tiesību komitejas uh, sanāksme šodien. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Tas būs pirmais darba kārtības punkts. Pat cik priekšlikumu par darba kārtību nav ienākušies, tad varam apstiprināt. Otrais punkts darba kārtībā - iepriekšējās mūsu sanāksmes eh, protokola apstiprināšana. Arī tā bija kopējā mūsu sanāksme. Trešajā mājā tā noritēja, kā varbūt vienojums, kas bija klāt atcerēsies. Un, eh, attiecīgi, jūsu dokumentu mapītēs atradīsiet šīs eh, sēdes protokolu. Ja līdz sēdz beigām nekāda komentāra par darbu, kā par šo protokolu neienāks, nu, tad uzskatīsim mani automātiski, ka protokols ir apstiprināts. Bet, ja kāda komentāra ir, tad lūdzu iesniedziet. Trešais darba kārtības punkts. Lēmums par sieviešu aizsardzību pret vārdarbību, tātad um, cīņa pret uh, vārdarbību pret sievietēm. Un šeit ir tātad eh, attiecīgs eh, lēmums. Šī, eh, šis dokuments ietilps gan Lība, gan mūsu komitejas kompetencē, un tādēļ mēs kopā arī strādāsim. Abas komitejas strādās kopā pie šī dokumenta. Balstoties uz 150. kārtības ruļu pantu. Un tādēļ eh, Lība komitejas eh, priekšsēdētājiem būs arī līdzpriekšsēdētāji šajā sanāksmē. Tā kā mēs eh, strādāsim kopā pie šī dokumenta un atgādināšu jums, ka abas komitejas kopā, tāda, Libe un mūsu komiteja, FM komiteja, ir saziņājusies arī ar parlamentu juridisko dienestu attiecībā uz šī priekšlikuma tiesisko pamatu. Un atgādināšu arī, ka mums ir bijušas jau divas kopējas sanāksmes. Pirmā bija 3. maijā, un arī 1. jūnijā bija sanāksme. Un tad arī mēs devām iespēju abām referentēm izteikties un, un, un komentēt uh, savu atzinumu, un deputātiem bija tāpat arī iespēja izteikt pirmos komentārus, paust uh, pirmos viedokļus par šo dosjēmu. Tāpat mēs arī uzklausījām komisijas un Spānijas prezidentūras eh, viedokli. Un dzirdējām arī parlamenta juridiskā dienesta atzinumu attiecībā uz eh, to, ko viņi domā par mūsu jautājumiem, par tiesisko pamatu un tam. Un vēl atgādināšu arī, ka mm, ir tāpat eh, arī rakstisks atzinums no juridiskā dienesta. Un šis juridiskā dienesta pamats, tātad atzinums ir pieejams visiem. Uh, Tad 4. jūnijā padomē tika apspriesta tad šis te dokuments. Un tāpat arī mums ir noteikts termiņš, proti 9. jūnijas eh, grozījumu iesniegšanai. Bet eh, pēc referents, saskaņā ar referents pieprasījumu un piekrišanu, šis datums tad ir pārcēlts. Nu, šodien mēs veiksim eh, papildus diskusijas par šo ziņojumu. Ja sevišķi ņemot vērā to, tos viedokļus, tos komentārus, ko esam dzirdējuši no juridiskā viedokļa, juridiskā dienesta, un tāpat arī pēc šīm mūsu, um, pēc diskusijām, ko esam dzirdējuši ministru padomē, tātad no, ņemot vērā tos viedokļus, kas izskanēja ministru padomē. Jā, Lībe komitejas um, priekšsētāji neiebilst, tad sākšu to, ka došu vārdu abām referentēm. Himenes kundzei pirmajai, jo viņa ir tātad Lība komitejas ziņotāja. Lūdzu. Jā, paldies priekšstādātājiem. Kā jūs sacījāt, kā, kā jūs ziniet, um, mūsu mērķis šodien turpināt diskusijas par par Eiropas aizsardzības eh, orderi, kas ir domāts tātad um, vadarbībā cietušo personu aizsardzībai. Nu, jautājums, protams, ir eh, komplicēts, sarežģīts. Un eh, mēs zinām, ka dažādas pieejas gan šajā grupā, gan komisijā, gan padomē šī jautājuma risināšanai. Un šodien mūsu starpā ir arī komisijas pārstāvi, varbūt, ka mēs kopīgi varam dažas lietas pārunāt. Protams, kā tad labāk turpināt darbu pie šī dokumenta. Ne nu, katrā ziņā tas, ko mēs vēlamies un ko galvenais sagaida no mums arī no vardarbības cietušiem, ir, lai mēs visi sadarbotos no atrastu risinājumu. Jo no vardarbības cietušajiem jau ir vienalga, kāda ir starp institucionālie strīdi un kompetences sadalījums. Tas viss nodarbina vismazāk. mazāk tas, ko paredz dažādi līgumi, nav tas, kas viņus interesē. Viņus interesē tas, lai viņiem tiktu nodrošināta drošības un tiesiskuma telpa. Un um, ir nesen pieņemts Stokholmas programma, kas paredz dažādus uh, aizsardzības punktus, un tieši no vārdarbības cietušiem upura aizsardzībai Stokholmas programmā pievērst īpašu uzmanību. Tādēļ gan mums, gan padomē, gan komisija jāsadarbojas, lai to arī realizētu. Un šodien tātad mēs skatām šo Eiropas aizsardzības rīkojumu, jeb orderi, vadības cietušo aizsardzībai. Rīt mēs skatīsim citas iniciatīvas, ko arī mums stādīs eh, priekšā komisija. Viņiem būs arī citas iniciatīvas, bet eh, mēs turpināsim darbu pie šī aizsardzības rīkojuma un skatīsimies arī, ko komisija mums piedāvās tālāk. Nu, lūk, tātad kas tad ir šī priekšlikuma priekšmets un saturs? Nu, vadarbības cietušo aizsardzību, protams, šis jautājums daudz plašāks, tas jau neietilps tikai komisijas padomas vai parlamenta darba kārtībā. Un, protams, mēs visi jūtam līdzi no vadarbības cietušiem visā pasaulē. Un šeit mūsu rokās ir reāls instruments, ar kuru palīdzību mēs varam uzlabot uh, Uh, drošumu un tiesiskumu tāpu Eiropā, jo gal galā cilvēku pamata uh, tiesību klāstā ietilpst arī tiesības uz personisko drošību. Un vismaz Eiropas saimnībā nu, tas mums būtu jānodrošina. Nu, mums jābūt uh, ambiciozākiem savos uzstādījumos. Mums ir jādefinē, kas tad ir šī brīvības un tiesiskuma telpa, ko mēs tik bieži kā konceptu dzirdam lozungu līmenī uh, Eiropas Savienībā, bet nav izskaidrs, ko tas nozīmē. Mēs runājam par cietušajiem, par cietušajiem no vārdarbības šajā konkrētajā gadījumā, bet, eh, bet vai tas tevi ietver eh, tiešām visās personas, kam vajadzēs to pretendēt šo statusu, ir atklāts jautājums. Katrā ziņā daudz cietušie, kuriem būtu bijis jāsaņem aizsardzība, to savlaicīgi nav guvuši. Tāpēc par to ir jāizdomājas. Es vēlētos, lai mēs savā, šajā dokumentā, savā uzstādījumā būtu pietiekami ambiciozi, lai mēs eh, spētu palīdzēt nodrošināt augstāku, optimālu aizsardzības līmeni pēc iespējas plašākam uh, iedzīvotāju klaustam, pēc iespējas vairāk, iedzīvo, vairāk iedzīvotājiem. Un uz dzimumu atšķībām balstīta vārdarbība, protams, ir ļoti nevēlams uh, sociāls fenomens. Un ja sevišķi manā valstī tas arī nebūtu nav, nav maz izplatīts, pat Spānijā. Un um, ļoti bieži cilvēku personisko drošību ap, apgrūtina ne tikai organizētā noziedzība, cilvēku tirzniecība, uh, mafiju un tā tālāk, mm, bet eh, iekšējās ģimenes lietas. Protams, ir pieņems dažādas direktīvas, bet direktīvas pašas par sevi jau šo aizsardzību vai kārtību nenodrošina. Mums ir jāmaina tas, kā mēs eh, skatāmies uz, uz, uz upura aizsardzību. Eh, neatkarīgi no, no viņa atrašanās vietas, aizsardzības līmenim jābūt vienādam. Mums ir jāskatās, plašāk uz šo fenomenu jā, ir jāgūst tāds panorāmas skats uz 360 grādiem, sacīsim, ja lai mēs sacētu visu šīs problēmas puses. Es nešaubos, ka šajā ziņojumā, ko mēs te izstrādājam, mēs uh, panāksim konsensu eh, starp dažādām iesaistītajām pusēm. Tā tas parasti notiek apspriešot līdzīgus eh, atzinumus. Nu, um, mēs nedrīkstam arī dosēt uz, eh, uz lauriem. Mums ir nepieciešams, lai upuru rokās, lai no vardarbības cietušo personu rokās būtu efektīvs instruments, ko mēs varam izmantot. Kas tik būtu eh, izmantojams kā operatīvs instruments un nevis kā, kā tāds uh, suvenīrs tikt nolicis kapī. Paldies! Tack, fru Jimenez, och då... Paldies, Jimenez, skundze. Nu, ko tagad mērķis kundzei vārds, lūdzu. Jums arī iespēja stādīt priekšā Romēno kundzei savu atzinumu um, daļu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tajā pašā dienā, kad notika padomjas sēde, kurā tika pieņems lēmums par aizsardzības rīkojumu, proti 10. jūnijā, šeit eh, netālu no institūcija, tad, tad eh, bija demonstrācija par eh, noslapkavoto žurnālistu. Tad, tad, Un um, tad, tad žurnālista bija bulgāra tautības, un viņas vīrs bija sacījis, ka viņš uh, viņu nogalinājis uh, um, nu, tādu ģimenes komplektu dēļ. Un tas uh, iekļuva ziņās, arī mūsu ziņās. Un, uh, un zinīja, ka tādā dienā notika lūk šāds te vardarbības notikums. Lai to izmeklētu, Briseles policija sadarbojās ar Luksemburgas policiju. Un um, bija aizdomās turēties, kas arī tiek aizturēts, bet, uh, bet nu, efektīvs starp Luksemburgu un, un, un Briseli organizēta sadarbība, kas uh, um, nodrošinātu šādu noziegumu prevenciju, un šādu mehānismu nav. Un tas ir ļoti labs uh, piemērs šai uh, problemātikai. Un jāsaka, ka šai žurnālistē viņas valstī bija rīkojums par aizsardzību izstostāta Bulgārijā. Viņa bija ziņojusi par uh, Uh, savu vīru vārdarbīgajām tendencēm, un, uh, un tas viņas uh, mītnes valstī bija labi zināms. Un šeit Brislē viņi mēģināja sev nodrošināt aizsardzību, bet no nu, acīm redzot, tas viņai neizdevās. Un es nešaubos, ka šāds gadījums nav vienīgais. Ļoti bieži šī vardarbība notiek um, mājās, ģimenēs, un līdz ar to tā publiski neko neizskan. Un nu, es varu droši sacīt, ka mūsu valstī mēs strādājam pie tā, lai šī apzināšanās būtu, uh, un katru reizi, kad uh, ir kādi letāli gadījumi, tad, tad, vadības, tad, tad vardarbības gadījumā, tad uh, uz to koncentrējas gan tiesību sargājušās iestādes, gan kaimiņi, gan vietējā sabiedrība, un vainīgais diezgan ātri tiek saukts pie atbildības. Un, diemžēl izskatās, ka Briselē, piemēram, šis jautājums tiek ignorēts. Nu, jo arī šis lakvības gadījums paliek, nu, tā kā TV bez uzmanības. Nav nec datu, nec eh, statistikas Eiropā, kas šo situāciju atspoguļot. Šād, šīs informācijas vienkārši nav. Ja mēs sākām, ka Eiropas aizsardzības rīkojums, eh, ja kāds saka, ka šis rīkojums nav nepieciešams, nu, ja vi, viņš nav nepieciešams, protams, tādiem viņš nestrādā. Un nu, kamēr mūsu rīcībā nav precīzi statistikas, tikmēr ir grūti spriest jo šādi noslēgumi burtiski notiek tumsā, neziņā. Un um, līdz ar to arī iestādēm grūti nodrošināt prevenciju. Es vēlos pateikties uh, arī attiecīgās komitejas uh, referentē, kas uh, ziņoja pirms manīm. Um, uh, mēs mēģinājām saskaņot mūsu pozīcijas, iesniegtie grozījumi arī uh, tiek, tiek izskatīti, bet ņemot vērā šie priekšlikuma komplekso raksturu, uh, grozījuma iesniegšanas termiņš tika pagarināts. Jā, es arī tam piekrītu, ka šis termiņš jāpagarina, lai attiecīgi mēs varētu panākt konsensu par uh, iesniegtiem grozījumiem. Lība komitejas vārdā es vēlos sacīt, ka mē, mēs vēlamies nodrošināt, ka šī aizsardzības rīkojuma atzinuma sakarā mēs panākam iespējas plašāku konsensu, bet arī jāsaka, ka argumenti, ko mēs esam uzklausījuši e, līdz e, šīm bieži vien bijuši pretrunīgi. Ir bijuši viedokļi, kas saka, ka šāds aizsardzības rīkojums nav nepieciešams, bet, kā es sacīju, mums rīcībā trūkst e, datu, un, ja reiz nav nepieciešamo datu, mēs arī nevaram vien, viennozīmīgi iesvērt, vai šāds rīkojums ir vajadzīgs vai nē. Jā, tāpat ir arī savā ziņā no, nu, funkcija pārklāšanās. Tātad viens Juridiskais dienas saka vienu lietu, otrs saka otru lietu, viens, viens saka, ka juridiskais eh, pamats šiem priekšlikumam ir pamatots, eh, un cits dienas saka, ka um, balstoties uz šo juridisko pamatu priekojums nevar būt efektīvs. Nu, sākumā, atsimredzot, ir jāpanāk politiska grība dalībās starpā īstenot šo rīkojumu, īstenot šo direktīvu. Arī runājot par tā saucamo sekundāro viktimizāciju, nu, es eh, nezinu, vai šāds koncepts vispār ir pamatots, respektīvi sekundārā viktimizācija ir gadījums, kad nu, Tātad šie upuri pārceļ uz citu valsti un, un, un uh, meklē aizsardzību. Es domāju, ka šī aizsardzība jāatrod aizsardzības rīkojumam, jāatrod roku rokā ar pašu upuri. Tātad vien pārvietoties, šī aizsardzība kā iet, uh, nu, metafors izskoties līdz. Un uh, labāk instrumenti mūsu rīcībā pagaidām nav izveidot šādu aizsardzības mehānismu. Mēs mēģinam uh, panākt, lai tas strādā pēc iespējas efektīvāk. Katrā dalība valstī jābūt iestādē, kas varētu būt atbildīgi par šo lietu. Es nesaku, ka šīm lietām jābūt homogēnām vai, vai vienādām dalību valstīs. Katrai dalību valstī, eh, protams, ir atšķirīgas eh, tiesiskās sistēmas. Mēs šeit nerunājam par tiesisko harmonizāciju, mēs runājam par ātrās rēģēšanas mehānismu ko katra dalība valsts var iedarbināt šādā gadījumā. Tā tieši aizsardzības rīkojums, tad attiecīgi mm, šis upuris var pretendēt uz noteiktu aizsardzības līmeni katrā dalība valstī. Nu, tas ir tiešām tāds kā brīdināšanas eh, prevencijas mehānisms, nevis eh, aizturēšanas vai tiesiskās vajāšanas princips. Uh, Un katrā dalība valstī būtu jābūt iestādē, ko šie, kuru upurs vai, sacīsim, potenciālais upurs eh, var kontaktēties un iegūt šo aizsardzību. Protams, nav vienos definīcijas, ar ko mēs saprotam, kā, kā tātad šo dzimumu vārdarbību Eiropā. Mēs esam strādājuši pie atzinumu par, par sieviešu tirsniecību, pie dažām tiesību aktiem, bet, eh, kas attiec uz šo vārdarbību, tad, tad šādu, šādas lietas šādas definīcijas nav. Nu, dažās dalībvalstīs tas ir skas, gan izskatīts. Tātad Austrijā definīcija tātad nopietni miesas bojājumi, um, fiziski draudi, pastāvīga vajāšana, seksuāla vardarbība, um, izvarošanā tā, ka visas tās lietas tiek uzskatītas par dzimumu vardarbību. Bet, nu, neatkarīgi no definīcijas, reakcija dalībvalstīs diezgan līdzīga, un tāpēc uh, vajadzētu arī harmonizēt šos aizsardzības noteikumus nedaudz dalībvalsts līmenī. Uh, Ir nepieciešama direktīva, kas eh, ļauj veikt efektīvas prevencijas eh, pārstāvis pret sievietēm, pret nepilngadīgiem, pret arī citiem, kas eh, cieš no, no vārdarbības. Nu, komisija arī noteikti pēc brīža tiks dots vārds. Man jautājums, vai ir mm, paredzēts ietekmes izvērtējums? Droši vien, ka ir, bet kāda ietekme jūs studēsiet? Tātad vai te būs runa par ekonomisko ietekmi šīs direktīvas atstātu ekonomisko ietekmi vai, vai ko citu? To es vēlētos uzzināt no komisijas. Tāpat arī, manuprāt, ietekmes izvērtējums parasti taču tiek izdarīts pirms eh, direktīvas pieņemšanas. Vai arī varbūt tas eh, var teikt paralēli darbam, kas eh, notiek pie direktīvas skatīšanas. Un tātad šiem ietekmes izvērtējumiem būtu optimāli, protams, jāuzlabo eventuālais direktīvas iznākums. Tādam, tādai būtu jābūt pamat filozofijai. Trešā lieta, ko vēlējos sacīt. Nāko klajā direktīvas projektu, kuras mērķis ir eh, nodrošināt eh, aizsardzību no vardarbības eh, cietušajiem. Uh, Tātad, ja nav konkrētas definīcijas par to, kas tad ir šī konkrētā vārdarbība, tad arī pārkāpumi turpināsies. Sievietes turpinās iet bojā. Nu, tādēļ mūsu neatliekams pienākums ir uh, izstrādāt uh, tādu instrumentu, kurš šajā var apstādināt šo, šos noziegumus. Mm, lai nebūtu tā, ka uh, mūsu rīcībās rīcībā ir instrumenti, kurus izmanto tikai pēc, pēc jau post faktum, pēdējā gadījumā tādi gadījumi, kā šī noslapkota uh, Bulgārijas eh, žurnālisti turpināsies, bet tas varēja tikt novērsts, ja mūsu rīcībā būtu bijis saulēcīgi efektīvs instruments. Nu, ceru, ka arī tas liks komisijā aizdomāties. Mēs esam katrā ziņā gatavi sadarbībai. Komisija no savas puses nav nākus klajā ar uh, juridiskā dienas tādu zinumu par jautājumiem, kas mums interesē. Minumā, ka komisijas juridiskā dienesta atcinums eh, būtu vietā, jo parlaments tā, parlamenta juridiskais dienests tāda ir, laidz klajā, un varbūt, ka komisijas juridiskais dienests arī ko labu dotu. Varbūt arī tāds jautājums, kā tiesības uz tulkojumu, piemēram, arī varētu tikt iekļauts. Tas ir viens no būtiskiem jautājumiem. Lūk. Paldies. Varmt tak, fru Romero ob vi fik lyst. Paldies, Romero kundze. Mēs eh, dzirdējām eh, vārdarbības eh, piemēru. Par nelaimi šāda vardarbība atkārtojas pārāk bieži. Šī aizsardzības rīkojuma ideja bija mēģinājums novērst šos noziegumus Tagad es e, došu vārdu kolēģiem, lai iz, viņi varētu izteikt uzskatus, e, lūdzu, laiks diskusijai. Es pirms e, Marīna kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mūsu šīs dienas apskatāmais jautājums. Uh, liek mums izskatīt mūsu atbildību. Mums ir visiem jābūt uh, iesaistītiem šī ārkārtīgi svarīgajā jautājuma risināšanai mūsu sabiedrībā. Šis jautājums ir ļoti liels, bet ļoti sarežģīts tāpat laikā. Es uzskatu, ka pirmais iegūms, kādu mēs varam gūt no šī darba, ir tas, ka mēs strādātu ar šo jautājumu apzinoties kolektīvi pro, šo problēmu, par kuru ir ļoti grūti runāt. Jo bieži vien par šo problēmu netiek runāts, jo nav statistikas datu, kāds jau tik minēts, par šo problēmu bieži vien klusē, jo tas, kas būtu uzsverums šeit, ir tas, ka runa ir par problēmu, uh, kas ir izplatīta pilnīgi visos sabiedrības slāņos. Nav tādas laba sabiedrības slāņa, uz kuru neatiektos šīs vardarbības problēma. Runa nav tikai par kādu nelabvēlīgu sabiedrības grupu, uh, kur tiktu izvērsta vardarbība pret sievieti. Runa nav par uh, vecākiem cilvēkiem, jaunākiem cilvēkiem, cilvēkiem, kas dzīvo pilsētā vai ārpus tās. Nē, šī problēma ir aktuāla visā sabiedrībā un visur. Un to risinot, mūsu pienākums ir pēc iespējas ātrāk uh, gūt rezultātus. Es aicinu tādējādi visus kolēģus. Ja, bet arī sieviešu lietu un sieviešu tiesības un līdztiesību komiteja atbalstīt. Uh, kolēģis, jo mūsu pienākums ir gūt konkrētus rezultātus, jo mēs strādājam upuriem, kur ir visos sabiedrības slāņos. Otra lieta. Daži no šiem upuriem ir īpaši gados jauni. Tas tiesa, ka mēs varam uzsvērt, kā tas jau tika teikts, mēs varam uzsvērt ārkārtīgi smagas problēmas, kas attiecas uz uh, personu nogalināšanu, bet uh, mums ir arī jāpaturprātā tas, ka Mēs tiekamies mūsu dzīvē ar uh, šīm tā saucamiem nelielajiem, ar šiem mazajiem upuriem, gados jaunajiem upuriem. Tādēļ mums ir jābūt jo aktīvākiem, jo efektīvākiem. Trešā lieta, uz kur vēlos īpaši uzstāt, ir tā, ka mūsu darba grūtība, grūtības un izaicinājums nav tikai. Uh, apvieno 27 dalību valstis, lai varētu uh, risināt problēmu pēc būtības, bet tā ir arī nepieciešamība šo problēmu uh, par to runāt, jo bieži vien upuri atro, ir visai vientuļi, atrodas vientuļās pozīcijās. Mums ir jāiepazīst labāk visa problēma. un lai mēs varētu arī labāk aizsargāt šos upurus. Vēl viena lieta mums ir jābūt daudz efektīvākiem, un es vēlētos, lai mēs nodrošinātu Eiropas koordināciju 27 dalību valstu starpā. Un ja mēs nerīkosimies ātri, ja mēs nenodrošināsim šādu efektīvu koordināciju, tad uh, uh, lai uh, procedūra, kur jau ir uzsākta vienā dalība valstī, lai tā neatkārtotos kādā citā valstī, lai mēs nedublētu šādu darbu, un ja mēs to nenovērsīsim, tad uh, mums, uh, tad mēs būsim vainīgi. Mums ir jānodrošina. Mums ir arī jānodrošina mūsu Eiropas celtniecībā šī problēmas risināšana, lai tā notiktu efektīva visos sabiedrības slāņos, ne tikai attiecībā uz sievietēm, bet arī uz pilsoņu aizsardzību. Un, ja sieviešu tiesību dzimuma līdztiesības komiteja, kurā mēs ļoti cītīgi pie tā strādājam, ja mūs arī atbalstītu Lībe komiteja, lai mēs varētu iet uz priekšu pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, tad tas tiešām būtu lieliski. Paldies! Tack fru Morin och eh, um, nästa talare fru Bilbao. Paldies. Bilbao kundze, lūdzu. Presidenta, y muchas gracias a las ponentes por el esfuerzo que están realizando. Paldies uh, priekšsēdētājiem un paldies uh, referentēm par to, kā jūs mēģinājāt pievērst uzmanību šim jautājumam. Es domāju, ka visi klātesošie un arī e, institūciju pārstāvji grib aizsargāt uh, upurus, e, kas ir pakļauti vardarbībai ģimenēs, un dažreiz šīs cietušās ir ļoti jaunas. Pēdējie notikumi, kas man ir zināmi, bija tādi, ka eh, sieviete bija pakļauta vardarbībai tāpat kā viņas eh, bērni. 21. gadsimtā mums ir citādas ģimenes eh, attiecības nekā agrāk. Tātad, ja mēs runājam par to, ka ir jāaptur šie, šī divkāršā vardarbība, ir jāuzlabo procedūras, kā koordinēt dalību valstu pasākumus, lai sievietēm nebūtu jāuzņemas eh, kādas izmaksas Eiropas valstīs. Būtu jāuzlabo informācijas eh, apmaiņa, lai risinātu šo problēmu Eiropas līmenī. Un šāds bija pamatojums maniem 18 grozījumiem, ko es iesniedzu. Tātad jautājums ir, ko, kāds ir termiņš grozījumiem. Iepriekšējās sanāksmēs es eh, teicu, ka ir vajadzīga analīze Eiropas eh, līmenī, ir eh, jāizskata, kādas sistēmas mums ir 27 dalību valstīs, un tad kurām valstīm šis risinājums uh, derēs, jo ir jābūt eh, atzīšanas procedūrai, kurām valstīm derē šī esošā procedūra un kur varbūt ir vajadzīgas kādas citas. Un kādi būtu rezultāti? Tikai doma. Es eh, domāju, ka pašlaik eh, tas, ko institūcijas dara, eh, nerada īpaši labu iespaidu par tām, jo mēs mēģinām aizsargāt eh, cilvēkus, bet tajā pašā laikā it kā šie cilvēki tiek ignorēti. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tā turpinās. Tāpēc es gribētu jautāt komisijai, kādā apjomā mēs varam ieviest to, ko mēs varam apstiprināt parlamentā, kas ir reāli izdarāms līdz 2011. gadam. Vai ir iespējams uh, apmainīties ar to informāciju, kas ir jums? Kādi ir jūsu pētījuma rezultāti? Jūs runājat par juridiskām problēmām. Bet eh, mums kā likumdevējiem nav īsti skaidrības, eh, par ko ir runa, jo mēs eh, nemitīgi mainām likumus, lai tie atbilst realitātei. Tātad, tātad mēs varam izdarīt grozījumus tāpat kā jebkurā citā likumā. Šajā sanāksmē vai nākamajās vajadzētu noskaidrot, ko mēs varam reāli sasniegt. Un nav tik svarīgi, kā mēs to izdarām, jo Mums eh, ir eh, daudz dažādu darbu, ko, pie kā mēs strādājam. Tā tad, kā mēs varam liederīgi izmantot šo gadu. Varbūt būs kaut kādi jauni priekšlikumi, un varbūt tie būs labi, bet eh, ko mēs reāli varam sasniegt no šodienas? Komisijai un padomai būtu jānoskaidro, kāda ir reālā situācija, vai mēs varam kaut ko izdarīt. Ja jūs sakāt nē, tad pasakiet un netērēsim veltīgu laiku, vai mēs varam sadarboties, vai mēs varam apstiprināt šādu aizsardzību cilvēkiem. Ja mēs to varam, tad tas ir jāizdara skaidrā kārtībā, noteiktos laikos ar termiņiem, un tad arī cilvēki redzēs, ka Eiropas institūcijas nezaudē laiku eh, nopietnās problēmās. Paldies, Pāvēr eh, kundze, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze, es atvainojos, ka es ierados vēlāk, un varbūt uz manu jautājumu jau ir atbildēts bet es gribētu saņemt paskaidrojumu vai apstiprinājumu par eh, situāciju. Es eh, priecājos, ka tagad mums ir parlamenta juridiskā dienesta slēdziens, un es gribētu zināt, kāds ir referenta lēmums, vai mums ir jāseko šiem ieteikumiem. 82.1 izmantot kā pamat vai 81a, kādam būtu jābūt mūsu juridiskajam pamatam. Es gribētu arī zināt, ja mēs izvēlamies 82.1, tātad ja mēs runājam par noziegumiem, tātad lietot eh, kriminālu likumu šim aizsardzības rīkojumam. Tad, kas notiek ar pārējiem priešlikumiem pēc 81a, vai tie būtu atsaucami? Ja mēs eh, pieņemam likumdošanas aktu, kas eh, satur pats sevi pretrunas, uh, tad uh, tas nebūs izmantojams. Es gribētu zināt uh, komisijas nostāju šajā jautājumā un būtu ļoti svarīgi to dzirdēt, pirms mēs uh, turpinām šīs debatas tālāk. Paldies! Paldies! Tagad vārds Kostas kundzei. Paldies! Es klausījos abas eh, referentes ļoti uzmanīgi un es gribētu teikt Himenes eh, kundzei, ka mums visiem ir apņemšanās šeit un mēs gribam nodrošināt eh, vislielāko aizsardzību upuriem, kas ir pakļauti šai vardarbībai. Uh, jo tas ir šo cietušo dzīves un nāves jautājums, bet tieši kas mums ir jādara, mums būtu jāapskata šis jautājums. Un es atgādinu, ka mēs strādājam pie dažādiem dokumentiem. Mums ir direktīva par cilvēku tirdzniecību, tā ir pašai savs konteksts bet eh, šis dokuments sākās no 12 dalību valstu iniciatīvas, un šīs 12 valstis uzskata jautājumu par svarīgu, tāpēc tas ir eh, iniciatīvas ziņojums. Vajadzētu precizēt, ko mēs gribam aizsargāt, kādus upurus. Mums ir jārunā, konkrēti par tiem cilvēkiem, kam jau ir aizsardzības rīkojums viņu pašu valstī. Un šeit ir arī jāaizsargā cilvēku pārvietošanās brīvība. Tātad vispirms, ja cilvēki jau ir saņēmuši aizsardzību, vai tiem ir vajadzīga vēl papildus aizsardzība aizsardzība. Tātad, kādos gadījumos uh, ir vajadzīga šī aizsardzība? Ja tas nebūs konkrēti, tad uh, tas būs uh, tāds veltīgs pasākums. Un visās Eiropas valstīs eh, šīm jautājumam ir pievērsta sabiedrības uzmanība. Tiesa pēc parlamenta iniciatīvas ir noteikusi sastarpējo atzīšanu starp dalību valstīm, bet kā Himenes kundze teica, ja mēs apskatām arī juridisko pamatojumu, tad eh, Eiropai ir ne tikai iespēja, bet arī pienākums aizsargāt tos eh, cilvēkus, eh, kuriem šī aizsardzība pienākas viņu valstīs. Šiem cilvēkiem jau ir aizsardzības rīkojums viņu valstīs, tātad viņi ir jāaizsargā. Apskatīsim šīs konkrētās lietas un apskatīsim arī trešo pāntu, kas e, nosaka e, šo kārtību par obligātu. Ja ir aizsardzības rīkojums, tad e, cilvēks ir jāaizsargā. Tas ir obligāti Eiropas Savienībai. Tātad Eh, šiem cilvēkiem, kas var tikt eh, pakļauti vardarbībai, ir vajadzīga aizsardzība Eiropas līmenī. To neviens eh, nenoliedz. Mēs gribētu saņemt vairāk informācijas no komisijas, bet daudzās valstīs mēs zinām situāciju Ļoti bieži mēs zinām, kas notiek, kad sievietes sūdzas par noziegumiem, bet šīs sūdzības netiek uztvērtas nopietni, un eh, ļoti bieži par lietām vienkārši netiek ziņots arī par slepkavībām. Tātad ir jāpārliecinās, ka ir jābūt lēmumiem un tie ir jāizpilda. Tā ir prioritāte un eh, pie tās ir jāstrādā. Es domāju, visi grozījumi ir liederīgi, un abas referents teica, ka viņas vēlas sadarboties. Es eh, ceru, ka grozījumi uzlabos eh, tekstu, jo, jo referents eh, teica, ka viņas vēlas saņemt pēc iespējas vairāk uzmanības visos šajos. Šajos visiem šiem jautājumiem. Un eh, šādā veidā mēs varētu arī strādāt citos jautājumos pie cietušo aizsardzības. Paldies, Kostas kundze. Tagad es gribētu dot vārdu Grīsbek kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad es vēlos pateikties eh, referentiem, visiem kolēģiem, kuri jau uh, vairākas nedēļas strādāju pie šī eh, ļoti sarežģītā dosjē. Īsi runāšu, var piekrist tam, ko sacīja Kosta kundze un Bilvā kundze. Mēs mēģinām sev vien soli pārliecināt par to, cik nepieciešams ir izveidot Eiropas aizsardzības rīkojumu. Tas, ko mēs arī dzirdam debatēs un visā sanāksmēs, kuras uh, notikušas pirms šīs sanāksmes, mēs visi vienprātīgi vēlamies aizsargāt upurus, vai šie upuri būtu sievietes, galvenokārt tās jau ir sievietes, bet es vēlos arī piebilst ne tikai sievietes. Varbūt ar šo ziņojumu starpniecību mēs varētu arī izveidot arī juridisko kārtību šajā jomā, kas ir Eiropas kompetencē. Esam visi pārliecināti par šo uh, problēmas risinājumu daļēji esam vienoti arī par to, cik ātri vajadzētu strādāt pie šī dosjē. Manuprāt, ka šī tēma ir daudz tālāk par mūsu politiskajām nostājām. Ļoti svarīgi Eiropas Savienībai šeit sasniegt konkrētus rezultātus. Cits starpā vēlos piebilst, ka mēs esam uzsākuši šeit arī jaunu ēru Eiropas Savienības līmenī, īstenojot un piemērojot Lisabonas līgumu. Uh, kā arī parakstot cilvēktiesību hārtu, kas mums ir saistoši. Mums nav ies, mm, varbūt iespējas, ka esam pieņēmuši visnepieciešamos pasākumus vai eh, apz, esam apzinājušies šos dokumentus, bet šie dokumenti, jo īpaši hārta, arī mums palīdz īstenot um, eh, upura aizsardzību lai kur šie upuri arī atrastos Eiropas telpā. Izmantosim šo jauno ēru, jauno sākumu. Un arī to, cik šīs debatas ir specifikas, specifiskas. Notiek uh, kopējais komiteju darbs uh, sieviešu tiesību līdz, līdz, līdztiesību komiteja un Lībe komiteja. Un arī šis juridiskais aspekts, kur atgādināja Kostas kundze, uzsākt varbūt tādu to juridisko darbu, ar kur nāca klajā parlamenta juridiskais dienests. Arī šai sistēmai sniegt kopienas eh, darbības jomu, proti piedāvāt ideju, eh, nosūtīt nu, nu, no izsūtīšanas valstu saņēmēju valsts proti uh, upura aizsardzību, un šī būtu tā ideja, kur mēs tiešām varētu ļoti orģināli izcelties um, savā parlamenta darbā kopš Lisabonas līguma pieņemšanas un cilvēktiesību hārtas pieņemšanas. Pilnīgi piekrīt arī Valkundzei. Es domāju, ka tagad ir ārkārtīgi uh, steidzami nepieciešams vienoties par darba grāfiku. Uh, Nevajadzētu varbūt iedziļināties un um, tērēt laiku pie dažādiem juridiskiem atzinumiem, jo mēs visi taču esam vienas prātis par to, ka ir nepieciešams aizsargāt upurus. No savas puses, skaidri arī redz, balstoties uz juridisko pamatu, Nu, tā ir arī dažādos nostājas atzinums, kuras izteikuši juri, juristi. Šī procedūra ir orģināla un skaidra. Juridiski šīs procedūras īstenošana ir kompleksa. Un tieši ar grozījumu starpniecību un palīdzību mēs arī varēsim padarīt šo darbu tiešām izdarāmu. Ir ļoti svarīgi pēc iespējas vairāk precizēt šī procesa darbību un ļaut katrai izpildītāju valstī, ņemot katras val, vērā katras valsts likumdošanu, atbilstīgos juridiskos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu um, upura aizsardzību vai arī potenciālu upura aizsardzību, jo mēs runājām arī par šo bulgāru students gadījumu, žurnālistu gadījumu, lai varētu arī atbildēt uz uh, Pilsoņu gaidām, kā to atgādināja arī Dimeneris kundze savā ievadrunā, lai efektīvi mēs varētu nodrošināt upura aizsardzību. Upurs, kur tādi jau ir, un arī potenciālos upurs. Paldies! Tak til föredragan. Liels paldies! Paldies kolēģiem, referents kundzei. Tagad dodu vārdu Spānijas prezidentūrai. Mēs varētu uzklausīt prezidentūras viedokli. Lūdzu, Kolinoskavī kungs, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, liels um, paldies par doto vārdu, godētie kolēģi. Man jau ir bijusi iespēja jums uh, norādīt uz to, ka katrai inovācijai ir savi šķēršļi, grūtības, jo tāds ir cilvēks psiholoģijas princips. Mēs visi baidāmies no jaunā, no izmaiņām, jo izmaiņas nozīmē, ka mēs ejam nezināmā virzienā. Nu, tad ir Tas arī rada šaubas. Arī inercijas likums. Tā ne tikai ir tendence uz kustību, bet tā ir arī pretestība kustībai. Dažkārt mums nāks saskarties ar uh, ievērojumu pretestību. Tas arī skaidro ska uh, šo šķēršus, ar kuriem mums nāks saskarties. Svarīgi ir tas, ka šis jautājums tiks skatīts. Šis jautājums tiks skatīts no likumdošanas viedokļa. Tā ir pirmā reize, kad Eiropas Savienībā šādi jautājumi mēs skatām likumdošanas līmenī. Un tas rada vēl lielāku pretestību, vēl lielāku inerci. Redzībā uz uzsākto kustību, un šeit mūsu rīcībā ir tikai tā daļai dati par Eiropas Savienību, ir ļoti precīzi dati mm, atsevišķās dalību valstīs. ASV nē, es vēlēju teikt apvienotā karalists, Spānija un tam līdzīgi, bet citās dalību valstīs šādi dati nav. Kā to teica arī Kostas kundze. At, sieviet, uh, gadījumi, kad vīrs nogalina sievieti, tie tiek kvalificēti vienkārši nozieguma statistikā, bet netiek izstrādāta atsevišķa statistika par noziegumiem, kādi tiek uh, veikti dzim, ar dzimumiem. Tā ir problēma. Un to arī pauda lielākā daļa deputātu, kur izteicās paldies jums par komentāriem pateicos par arī referentē par uh, lieliskajiem ievidvārdiem juridiskais. Pamats nevar būt aizbildinājums, lai mēs apturētu savu darbu. Juridiskais jautājums ir atrisināts, jo par to ir izteicies gan padomas, gan parlamenta juridiskais dienas, līdz ar to šī vairs nav problēma. Ja viens no ziņojumiem būtu negatīvs, vienalga, kurš no šiem abiem, tādā gadījumā Spānijas prezidentūra to noteikti būtu ņēmas vērā. Mūsu rīcībā ir divi ziņojumi no diviem juridiskiem dienestiem, kur ir melns uz balta rakstīts, ka viņi ir labvēlīgi noskaņoti šādai rīcībai. Un joprojām mēs turpinām runāt par juridisko pamatu, bet cik tad mums vajadzēs šādus atzinumus un ziņojumus par juridisko pamatu? vai mēs mm, absolūti gribam atrast kādu vienu negatīvu juridisko pamatu, lai viss, jo ar vienu ziņojumu pilnīga, pilnībā pietiks, lai varētu bloķēt šo procesu. Mums ir divi pozitīvi ziņojumi, vai ar to mums nepietiek, lai iet uz priekšu. Es domāju, ka šeit runa ir par politisko gribu, to teica arī pie Valkundze, vai jā vai nē, ir vai nav vēlme strādāt pie šī dosie. aizsardzības pasākumi, kuriem nav nekāda nacionālās ieteikmes, tiem ir jābūt uh, saistošiem visās dalībvalstīs, vai mēs to gribam vai nē. Tas nav juridisks jautājums, tas ir politiskās gribas jautājums. Kur labāk, ja ne šeit, mēs varam apliecināt šo politisko vēlmi? Šī būtu tā viktimiz, viktimizācija, instrumenta efektivitāte, dokumenta teksta skaidrība, Šie jautājumi ir jāskat. Tādēļ jau mums ir debatas. Jo Spānijas prezidentūra ļoti skaidri to norādīja, esam pārliecināti, ka ar jūsu darbu teksts ir uzlabots. Pēc uh, um, diskusijām teksts būs herāks, un tādēļ mēs novērsīsim dubulto viktimizāciju. Bija konkrēts jautājums, kurš tika uzdots prezidentūrai. Par kādām valstīm mēs šeit runājam? Mēs šeit runājam par visām valstīm. Par visām valstīm, izņemot tām, kuras nepiedalās tieslietu brīvības telpā. Un, izņemot tās, kuras ir, izma ir uh, izmantojuši šo opting out klauzulu. Jo šīs valsts var paturēt šo klauzulu. Lūk, runa ir par visām valstīm, jo es atgādinu, ka, ir par abs ka tas ir absurdi teikt, ka šīs projekts attieksies tikai un vienīgi uz valstīm, kur šādi pasākumi ir krimināla rakstura. Piemēram, starp Itāliju un Franciju jā, bet ne starp Itāliju un Vāciju un tā tālāk un tā pro, joprojām. Jo zits, ka mēs šeit jaucam civilu kodeksu un kriminālu kodeksu. Nē, kā teica padomas un, un uh, parlamenta juridiskais dienests, mēs šeit runājam par iestādi, kas piemēro pasākumu. Pasākums ir viens un tas pats pasākums, kur mēķis ir uh, novērst noziegumu. Tas, kas mainās, tās ir piemērošanas iestādes, tieslietu iestādes, krimināla iestādes, administratīvās iestādes. Es uzstāju. No juridiskā viedokļa jautājums ir atrasināts tā vairs nav problēma. Arī šo dažādo sistēmu sajaukums arī būtu jāskata agrāk, agrāk vai vēlāk. Un, ja mēs vēlamies par to runāt šodien, tad arī runāsim par to, kādēļ gaidīt ilgāk. Šeit ir juridiskās. Um, juridiskā noteiktības jautājums, bet es vēlreiz uzstājums ir divi ziņojumi no diviem juridiskiem dienestiem, kur uh, dod savu apstiprinājumu juridiskajām pamatam, un es domāju, ka par juridisko pamatu vairs šaubām nevajadzētu būt. Vai varbūt drīzāk šīs šaubas neizriet no gribas trūkuma. Jo es vēlreiz atkārtoju, Spānijas prezidentūra kritizētu šo priekšlikumu, ja kaut viens ziņums būtu negatīvs. Nē, bet nav šādu negatīvu ziņojumu. Pār priekšlikumu 2011. gadā komisijai jānāk ar to klajā, tad mēs par to diskutēsim, neaizmirsīsim, ka šajā priekšlikumā būs ne tikai aizsardzības, būs ļoti plašs, būs vēl vairāk jautājumu apskatām šajā paziņojumā, līdz ar to būs arī nepieciešama vairāk laika, lai mēs visus šos jautājumus varētu apskatīt tas nebūs vienkāršs priekšlikums, būs ārkārtīgi daudz diskutējumu tēmu. Bija upuru aizsardzības paplašināšana, kas iet tālāk par nacionālajām robežām, kas neatiektos tikai un vienīgi uz eh, tieslietu iestādēm, kuras pieņem attiecīgo lēmumu. Tik ļoti skaidri arī atrunāt šis opting out klauzula. 21. pantā apvienotā karalistē ir trīs mēneši, un tieši tāds pats termiņš bija apvienotāja karalistē arī uz opting in klauzulu. Tātad analoģiski. Divdesmit pirmā protokola trešajā pantā tiek paredzēts arī trīs mēneši. ceram, ka apvienotāja karaliste neizmantos optingaut iespēju, bet oktobrī tad apvienotā karaliste ar jums to skaidri pateiks, vai tā vēlas piedalīties šai darbā vai nē. Mēs redzam, 4. jūnijā tas liek iekšlietu padomē un arī gaidām oktobra padomu, kur organizēs Bēļģijas prezidentūru. Jautājums tiks skatīts arī tas līdzlīgi padomē oktobrī. Un tā kā man ir 5 minūtes, tad vēlos arī godīgi sakot teikt, ka es ticu šī parlamenta vēlmei, ko es arī dzirdēju. Es arī uzticos Beļģijas prezidentūras politiskajai gribai turpinās strādāt pie šī jautājuma. Pateicos visiem, kad atbilst šo iniciatīvu. Då tackar vi för synpunkterna från... Jā, paldies. Paldies, ka paudāt um, savu viedoklī Spānijas prezidentūras vārdā. Nu, un tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Nu, paldies priekšstādētājiem un sveiki visiem. Protams, šis ir ārkārtīgi nopietnas temats, un es nedomāju, ka, kā, kā sacīja cienījamais deputāts Bilbao, es nedomāju, ka jebkurš šajā grupā apšaubītu to, cik nepieciešams ir notrošināt uh, Eh, sistēmu, kas nodrošinātu ilgspējīgu aizsardzību cietušajiem eh, no šiem te šausmīgiem nosēkumiem, lai kur tie arī nebūtu. Ļoti bieži tie ir neaizsargāti vai mazaizsargāti, sacīsim, jaunieši. Vienīgais jautājums ir, kā tad nodrošināt šo aizsardzību, šo te piemērojumu, eh, ilgspējīgu, uzturamu un efektīvu sistēmu. Un, protams, politiskā grība ir jau skaisti to piesaukt, bet demokrātijā katrā ziņā šī politiskā grība ir pakļauta tiesas varai, likumvarai. Un tieši tādēļ um, mums ir nepieciešams tomēr darboties atbilstoši stiprināšanas līgumiem. Mēs nedrīkstam rīkoties patvaļīgi un pieņemt uh, likumus tikai tādēļ, ka mums šķiet tas ir pareizi. Un ar vārdu mēs, es domāju, visas Eiropas institūcijas, jo sevišķi uh, šo iestādi, par parlamentu un padomi un līgumos ir noteikts ļoti skaidrs principāls nošķīrums nodalījums starp eh, krimināltiesībām un civiltiesībām. Tam nu tas ir. Un tāpat arī ņemot vērā diskusijas, kas eh, izvērsās ļoti liel, lielā skaitā dalību valstu šajā um, Lisabonas uh, līguma nebūtu nevienkāršajā ratificēšanas procesā. Jūs visi atcerēsieties, ka jautājums par to, kāda tad ir Eiropas uh, Savienības uh, darbības joma krimināltiesībās bija nereti vien tāds strīdābos dalību valstīs. Tāpēc līdz ar to, ņemot vērā, nav nekāds pārstājums, ka noteikumi, kas ir izklāstīti līgumā tādi, kā tie, tie ir, ir ļoti strikti. Tas jāņem vērā, ar to mums jāsadzīvo un šie, šīs normas ir jāpiemēro. Un tieši tādēļ eh, pieknes dalību valstu eh, priešlikums eh, atbilstoši likuma krimināla tiesību normām ir ierobežots šajā darbības jomā. Tas nevar tikt pamatots arī uz civiltiesību principiem. Nu, pievienojot tādu vispārīgu deklarāciju attiecībā uz uh, Eiropas Savienības mēķiem trešajā pantā, nekas nemainās. Šī deklarācija neko nemaina. Tādēļ nebūs te pārsteigts dzirdēt, ka komisija nepiekrīt jūsu uh, juridiskā dienesnieka iemācījumam. Man žēl, ka tā, bet eh, komisija nešķiet, ka tas būtu atbilstoši fiksēts un, un bāzēts tiesību aktos. Juridiskā dienesta viedoklis šeit krietni atšķiras no padomas eh, juridiskā dienesta atzinuma, kas uzskata, ka 82. pants pats par sevi bez šī piesauktā 3. panta ir pietiekams. Es arī baidos, ka arī padomē nav īsta taisnība. Un, ja mēs pieņemtu lēmumu tikai balstoties uz juridisko pamatu, nu, tad mēs vienīgi nāk klajā ar, ar tādu tiesību aktu, ko vienkārši iznīcinātu tiesas, tad, tad, kad, kad tas tiktu iesūcēts, teiksim, kopienas tiesību tiesā. Šāds tiesību akts nenodrošinātu aizsardzību upuriem, tas vien radītu īslaicīgi pastāv, pastāvošu um, nedrošu sistēmu, kas nenodrošinātu cilvēkiem to, ko, kāds ir šis sistēmas mērķis. Lūk, tāda ir īsta atbild uz jūsu jautājumu. Komisijā pastāv šāds viedoklis, lai trīs institūcijas rastu konsensu un rastu visāgrāk, visvieglāko un arī visilgspējīgāko aizsardzības mehānismu upuriem. Jā, padomu un parlaments to vēlas, ir e, pieņemt lēmumu par kriminālu tiesībām tagad, kriminālu tiesību jomā, un noslēgt šo aizsardzību tādu, kāda nepieciešamais e, tātad e, sagatavošanās darbs tiek veikts. 2011. gads ir tas, kurā mēs beigsim šo sagatavošanās pasākumu. Tad mēs izstrādāsim citas tiesību normas, kuras, kurām ir nepieciešams cits tiesiskais pamats un uh, nedaudz citāda dažādu uh, dalībvalstu institūciju kompozīciju un sadarbību šajā procesā. Proti, tas nepieciešams tam, lai atrisinātu civiltiesiskās un administratīvās sēkas, kas izrietēt no šī mehānisma. Es, protams, apzinos, ka vardarbības upuriem eh, tika bijis, eh, ko nozīmē viss šīs tiesiskās nianses, bet nu, mums, mēs nedrīkstam viņiem šādu attieksmi. Mēs esam pakļaut likumvārai. Mums, mūsu rīcībā nav universālas kompetences paņemt dajab kādus likumus, kāds mums vēlamies Eiropas saimnībā. Mēs esam pakļauti dibināšanas aktiem, tātad līgumiem, kas nu pat nesen vēl bijuši pakļaut vētrānām diskusijām un nu pat ir tikai ratificēti, pat Intu vēl nav nu, knap nožuvusi uz to parakstiem. Un līdz ar to komisija pieņems lūk šādu nostāju. Tagad mēs varam atrisināt tīri krimināltieskos jautājumus, to mēs varam. Savukārt, efektīvas sistēmas izveidi mēs varam pabeigt nākamgad. Tātad, kad būs stājušies spēkā nepieciešamie tiesība akti, kas nodrošinās citu no nu, vardarbības cietušo upuru tiesību aizsardzību, lai tas varētu uh, adekvāti strādāt dalību valstīs, bet viens tiesiskais pamats ar šādu ļoti plašu darbības jomu, diemžēl, nav iespējams. Vai nu šis pamats ir pārāk plašs, ka tiesiskajam pamatam, vai tiesiskais pamats ir pārāk, pārāk šaurs darbības jomai? Jā, nu, diemžēl tā tas ir, eh, lidināšanas līgums tāds, kā tas ir, tas ir spēkā, tas ir jāpiemēro, tas ir jāpiemēro nopietni un uzcītīgi pretējā gadījumā pēc mūsu domām tiesa, agrāk vai vēlāk, varbūt tā būs mūsu pašu kopiena tiesa, agrāk vai vēlāk um, pieņems lēmumu, ka patreizējais tiesība akts ir pretkonstitucionāls, un to jau, nu, ziniet, nevienam nevajag. Un tāpat arī aizsardzība, kura tiktu radīta šādā gadījumā, tiktu uzskatīta par, par ļoti vāju un, un neadekvātu. Tā kā veiksim tiešām adekvātas diskusijas, adekvātu pārdomu procesu, un es nešaubos, ka institūcijas salikot galvas kopā atradīs adekvātu mehānismu šim divposmu mehānismam, jo pagaidām to lūk paredz arī dibināšanas līgums. Cerams, ka mēs to varēsim izteikt arī maksimāli drīz, un ka šī, šī vienošanās būs maksimāli visaptveroša un varēs tikt piemērota tā, lai upuri saņem tiešām tie nepieciešamo aizsardzību. Paldies! Un paldies komisijas pārstāvim! Bija interesanti uzklausīt jūsu viedokli. Vēl kāds kolēģis lūdzis vārdu. Jorvigo kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, paldies, priekšstādētāji. Uzklausot šīs eh, diskusijas, eh, man šķiet, ka šī diskusija skaidri uzrāda to, ka mums ir tiešām kopējiem spēkiem jāpieņem lēmums. Nu, diemžēl es redzu, ka nav iespējama vienošanās vienprātība starp komisiju un citām institūcijām, ar komisiju padomu, piemēram, es dzirdēju pretrunas viņas sacītajā. Nu, un ar acīm redzot, arī parlamentam ir atšķirīgs viedoklis, un tāda nu, ir šī politiskā realitāte pat labi. Nu, bet eh, citas iespējas laikam mums šobrīd nav, kā, kā atlikt malā šo diskusiju, pagaidīt līdz 11. gadam, kā komisija sacīja, ka tā ledīs klajā jaunu priekšlikumu, kas eh, būs balstīts uz citu tiesisko pamatu un kur tiks eh, skatīti arī civiltiesiskie un administīvie uh, eh, aspekti. Tā būtu viena iespēja, ja kā to sacīja komisija. Tas, protams, nozīmē, ka. Uh, ka sistēma tātad uz kādu gadiņu tiks nolikta plauktā, kamēr, kamēr komisija būs uh, sagatavojusi jaunu priekšlikumu. Otra alternatīva, ko mēs apspriedām arī šeit, tātad mums ir uh, viena die, juridiskā dienas atzinums padomē, ir ar, arī savs atzinums, abi atzinumi ir bijuši pozitīvi. Abi atzinumi uz, uzskata, ka pamatoties uz šo tiesisko pamatu ir iespējams realizēt šādu aizsardzības sistēmu. Nu, ja tā, tad kāpēc gan neturpināt strādāt? Mēs eh, nedrīkstam mēnešiem ilgi runāt par šo jautājumu un neko neizlemt, jo no tā tikai cietīs upuri. Tādēļ es eh, vēlētos aicināt tomēr to, lai, lai parlaments, eh, ņemot vērā arī šo te pārdomas iniciatīvu, jā, tomēr varētu pieņemt attiecīgu lēmumu un strādāt tālāk. Nu labi, mēs varam nedaudz pagarināt termiņu arī tam, lai iesniegtu grozījumus, tas jau tika tā kā apspriests. Un uh, frakcijās arī mums, mums būtu jāturpina runāt par to, kāds ir mūsu kopējais viedoklis. Un es saprotu, ka dažās uh, mm, frakcijās bija, bija citāds viedoklis nekā mums šeit, bet uh, tas jāņem vērā. Bet katrā ziņā tautas partija, liberāļi, sociālisti un tā tālāk, ja, ja viņi mm, piekrīt, tad, protams, mēs varam runāt arī par šo termiņu grozījumiem. To jau var arī uh, pagarināt vēlreiz. Nu, lūk, tāds man ir priekšlikums. Es domāju, ka mēs varam tomēr pieņemt lēmumu. Nu, skatīsimies, jo tiešām, nu, ir juridiskā dienas, kas saka, ka ir šāds tiesiskais pamats, un mēs līdz ar to arī redzam politisko gribu. Nu, tad es domāju, ka mums ir, viss, mums ir demokrātiska leģitimitāte attiecīgi tā arī rīkoties. Un, uh, spēt attiecīgos soļus. Jā, komisija nākamgad nāks klājā ar savu priekšlikumu, labi, bet es domāju, ka mēs varam strādāt jau tagad. Labi, paldies kolēģim par šo komentāru. Došu vēlreiz vārdu abām referentēm, sākšu ar Himeneses kundzi, lūdzu. Paldies, priekšsētā vēlējos Nu, faktiski atkārto to, ko sacīja arī kolēģi savos komentāros. Es arī uzskatu, ka mums jāturpina strādāt, neskatoties uz to, ko sacīja komisija. Bet, nu, protams, jo tu, mēs, tas ir savā ziņā arī kā tāds kā burtais loks. Mēs visi vēlamies nodrošināt šo aizsardzību, bet mēs nevaram vienoties par to, kā, kā, tam, ša, kā šim modelim būtu jāstrādā. Un es arī piekrītu, ka tas ir nu, politiskās gribas jautājums. Um, es gan esmu runājis ar kolēģiem no dažādām politiskām frakcijām, arī ar uh, citu dalībvalstu pārstāvjiem. Šie griba pastāv, bet uh, tās bažas, ko viņi pauž, nav politiska rakstura bažas, bet uh, drīzāk tās ir uh, bažas par sistēmas efektivitāti, kas pat labam tiek izstrādāta. Un komisija arī sacīja, ka, ka tad, tad Un es personīgi nenostāju nec komisijas, nec padomas pusē, bet, bet komisija ir, komisijas viedoklis bija tāds diezgan negatīvs. Bet es uh, savu izsvētu atzinumu aizstāvēšu ar sirdi un dvēseli. Un, bet, ja, ja jūs man tagad sakāt, ka mums būs uh, a priori problēmas, un ka jūs nevēlaties šo atzinumu, tad, protams, mums uh, nu, nāksies to ņemt vērā. Un, tomēr es uzskatu, ka šī aizsardzība ir jānodrošina Mums ir jāizstāv mērķis, kurš ir pamatots, īstais mērķis. Bet pastāv, protams, adekvāti pamatot jautājumi. Un jautājums ir, vai būtu kāds ļaunums, ja mēs turpinātu strādāt pie, šī, pie šīs sistēmas tālāk tagad. Es kā vienu no referentiem šādu ļaunumu nesaskatu. Manuprāt, mērķis ir ļoti vienkāršs un cēls. Šis mērķis ir tāds, kuram būtu jāpanāk konsens visā šajā institūcijā. Tas nav nekas jauns, bet mums jāpanāk vienošanās. Kas tad ir nogājis greizi tagad, nu? Nu, mēs esam nonākuši tādā kā tiesiskā labirintā, kā mēs to dzirdam no citiem. Mums jārod izēja no šī labirinta, kas nodrošinātu aizsardzību cietušajiem, vienalga, kā mēs tos definētu, vai tas būtu sievietes vai bērns, cietuši no vārdarbības, vai terorismu, vai no kā. Vai kādā ziņā ir nepieciešams to nodrošināt, un mēs, protams, mēģināsim arī paplašināt šo darbības jomu. Nu, es arī mēģināju paplašināt šo darbības jomu, lai panāktu šo pēc iespējas plašāku konsensu starp kolēģiem. Es nevēlētos, lai šis priekšlikums būtu tāds ierobežots savā darbības jomā. Ja darbības jomā jābūt atvērtai, bet, protams, par to jābūt konsensam. Es Allišais mājā stāvēs jau no paša sākuma šādu viedokli. bet uh, eh, problēmas liepjas tajā, ka daudz dalību valsts, acīm redzot, uh, pat labā nav gatavs atzīt uh, šādas tiesības aizsardzību un, un nav gatavs nodrošināt efektīvu šādu pārkāpumu um, vajāšanu. Līdz ar to jautājums, kā tad mēs nodrošinām adekvātas sistēma, aizsardzības sistēmas darbību Eiropā. Ir, nav jau balsis, kas eh, pret to protestētu, bet jautājums ir, nu kā, eh, kādēļ te mēs nevaram vienoties. Esmu gatava te parakstīties un, un, un tad. Eh, mēs nedrīkstam šo jautājumu nolikt malā, nolikt plauktā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka diskusijas izplūst uh, bezgalībā un nekas nenotiek. Mums nepieciešams definēt, kāds tad ir mūsu um, uzstādījums un tad atbilstoši tam strādāt. Varbūt ir kādi adekvāti iemesli izvairīties no šīs uh, sistēmas šur un tur, bet uh, katrā ziņā kopumā šī institīva būtu jāatbalsta. Jautājums par grozījumiem, protams, par grozījumu iesniegšanu. Es jau pieminēju kalendāro grafiku, kādu mēs plānojam. Līdz jūlijam šis termiņš ir, un tad septembrī mēs skatīsim tālāk šo, šo dosie. Vēlos turpināt darbu pie šī dokumenta, bet vēlos arī, lai manā rīcībā būtu zināmas garantijas. Rūpīgi uzklausīt to, ko sacīja komisija. Mēs nevēlamies pieļaut kādas kļūdas. Mm, Padomu ir gatava strādāt, Un mēs mēģināsim izmantot šo viņu labo gribu, lai sadarbotos ar atbilstošajām personām. Paldies! Lielas paldies! Došu vārdu otrā referentim. Referentē proti Romēro kundzei. Lūdzu jums eh, iespēju paust eh, pēdējos komentārus. Paldies, priekšsādātāji! uzklausot komisiju, es biju nedaudz pārsteigts. Man diezgan labprāt redzētu rakstiski to, ko viņi sacīja, jo līdz šim komisija alži atbalstījusi šo priekšlikumu. Un tagad es dzirdu kaut, kaut ko pretrunīgu. Komisija nereiz vien ir sacījusi, ka, lai izstrādātu direktīvu, direktīvas eh, projektu, ir jābūt uh, Mm, tātad eh, tieslēmumi. Proti, tieslēmums var būt tikai pēc tam, kad nu, noticis pārkāpums, noslēgums. Un tad, tad sanāk tāda kā pretruna, kā tad mēs varam izstrādāt efektīvu aizsardzības sistēmu, jo šī aizsardzība notiek tikai tad, kad jau noticis pārkāpums. Sistēmas būtība taču ir nodrošināt eh, aizsardzību, eh, šī tā aizsardzības rīkojuma palīdzību cilvēkiem, kuriem draud šī vārdarbība. Nevis, kur jau ir bijis kāds tiesas lēmums par to, ka šī vārdarbība jau notikusi. Uh, Lūk, tas man pārsteidz. Es nedomāju, ka mēs varam pieņemt, ka tā šai sistēmai būtu jābūt. Un, ka kāds uh, eventuālais vai jau, jau reālais uh, vardarbības um, veicējs jau ir saņēmis kādu brīdinājumu. Manā valstī tas ir pakļauts krimināla procesam, citās valstīs civiltiesiskā ceļā, tātad administratīvas priekšlikums, bet nu, tas ir tāds vairāk klasifikācijas jautājums, bet uh, upuris jau paliek upuris. Nu, Spānijā. Ja patiesībā tikai pēdējo gadu laikā tikai pieci, piecas cietušās ir, ir, ir iesūdzējušas tiesā savus pārdarītājus, un četras no viņām pēc tam ir atcelkušas savu iesniegumu, tieši tāpēc, ka nav šīs aizsardzības. Un jūs sakāt, ka jābūt tiesas lēmumam, nu, bet tad, tad jau vispār sanāk absurds. Šāda lēmuma arī nebūs nākotnē. Jo galvā tās ir, tā ir ģimenes lieta, ļoti bieži tās ģimenes terorismas, sacīsim, ja, un, Un, un tad, ja mēs to pakļaujam kriminālu tiesību vai administratīvo tiesību principiem, līdz būtībā tā nemainās. Mēs vēlamies nodrošināt aizsardzību tādā, nu, vardarbībai, nu, privātā sektorā tiešām, pašmājās, ģimenē, ja, neatkarīgi no tā, kā mēs to klasificējam. Ja mēs vēlamies nodrošināt adekvātu aizsardzību cilvēkiem visā Eiropā, nu, tad kaut kas ir jāmaina. Mēs nedrīkstam saglabāt uh, lietu būtību tādu, kā tā ir. Es eh, esmu pret to, ka šis priekšlikums tiek nolikts plauktā, es esmu gatavs turpināt darbu pie tā. Protams, labprāt uzklausījuši arī citu grupu viedokļus, bet mums ir nepieciešams panākt progresu. Līdz šim darbs tiešām ir, nu, sacīsim, mīcījies uz eh, vietas, un eh, es saprotu, ka zinām ierobežojumu šim priekšlikumam, nu, bet tomēr mums jāturpina strādāt. Ja mēs glābsim kaut vienu upuri, tik un tā tas būs bijis tā vērts. Paldies! Tack fru Romero. Och eh, då har... Paldies Romero kundzei. Un ir panākt vienošanās par šādu grafiku 12. jūlijas ir termiņš grozījuma sagatavošanai. 2. septembris ir datums, kad būs debatas par grozījumiem un balsošana būs apmēram 29. vai 30. septembrī. Es gribētu pateikties kolēģiem un eh, referentei no Libe komitejas par sadarbību sanāksmes vadīšanā un arī Libe komitejas sekretariātam par sadarbību. Tātad paldies. Un uh, sieviešu komiteja turpinās sanāksmi. It's a pleasure to go. Yes, it's been a pleasure. Please take your seat so we can continue. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varētu turpināt darbu. Då fortsätter vi vårt utskottsmöte. Och när vi tittar på... Tagad sāksim mūsu parasto komitejas sanāksmi. Uh, un mums dienas kārtībā, tātad dienas kārtības pieņemšana ir otrais punkts, nav bijuši iebildumi pret projektu, tātad eh, dienas kārtība ir pieņemta. Trešais eh, priekšsēdētāja paziņojumi. Pirmkārt, komitejas vārdā es gribētu apsveikt vietējais eh, administrators no Polijas, eh, Kalabrijas un Abrūco reģioniem, kas ir ielūgti piedalīties eh, komitejas sanāksmē. Viņas ielūdza Matēra kundze, tātad apsveic jūs komitejas sanāksmē. Tāpat es arī gribētu informēt komiteju, ka 20. un 21. jūnijā Viļņā Eiropas eh, dzimuma līdzsvarības eh, institūts eh, tika atvērts, un es zinu, ka daudzas komitejas, daudz komitejas dalībnieki ir apņēmušies sadarboties ar šo institūtu, uh, lēmums tika pieņemts jau sen un ir pagājis eh, ilgs laiks līdz institūta atvēršanai. Un tagad eh, šis institūts viņā ir sācis darboties. Vispārīga informācija vakar pēcpusdienā tika izplatīta informācija par vienādām iespējām vīriešiem un sievietēm. Pasākums bija ļoti labi organizēts, preses konferencē bija daudz dalībnieku, un institūta atvēršana saņēma lielu uzmanību no medijiem. Bija īpašas intervijas ar dalībniekiem. Tas ir viss par priekšsēdētāji paziņojumi. Es domāju, Tomsons kundze gribēja papildināt. Jā, es gribētu apspriest, kas notika plenārs sēdē pagājušā mēnesī, kad e, tāds partijas grupa prasīja, lai mēs atsaucam figurēdā kundzes ziņojumu. Tas bija pārsteigums un tas bija ļoti nepatīkami. Uh, Un jautājums, kāpēc vīrieši neizturās pret sievietēm nopietni un uzskata viņas par bērniem? Es eh, strādāju jau gadiem šajā parlamentā, un es ievēroju, ka vīrieši tā uzskata sev par pārākiem, neatkarīgi no tās grupas, pie kuras viņi piedara. Es baidos, ka kāds no maniem kolēģiem, balsojot par manu ziņojumu plenārsēdē, sāks pēkšņi sēdes vidū apšaubīt manu kompetenci vai kvalifikāciju un uh, paziņos, ka šis uh, ziņojums ir veidots pamatojoties uz agrākiem ziņojumiem, jo tur ir minēti uh, fakti, kas jau ir minēti agrākos ziņojumos, Es ļoti baidos no šīs eh, situācijas, un es ļoti baidos no sieviešu komitejas reputāciju, jo mūs jau agrāk neuzskatīja nopietni, bet tagad mūs vairs neviens neuzskata, neuzskata nopietni. Tātad es gribētu aicināt eh, priekšsēdētājs eh, kundzi apspriest, vai varētu būt kaut kādas citas darba metodas, jo man nepatīk, kad man neuztver nopietni. Paldies! Paldies, arī Bauskundze ir lūgusi vārdu. Liels paldies. Es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu apspriest koordinātoru sanāksmē, bet ja jūs man dotu iespēju atbildēt Tomsens kundzei, tad es to varētu darīt tagad. Šis eh, jautājums būtu vērts, lai to apskatītu. Dažreiz ir ļoti nepatīkami. Redzēt, kas notiek uh, un gan pašā komiteja, gan apkomiteja. Dažreiz šīs divas problēmas ir saistītas, dažreiz nav. Šajā gadījumā iemesls, kāpēc. Šād, kāpēc e, notikumi pagriezās šādā veidā? Bija tāds, ka divos ziņojumos teksts bija vienāds. Varbūt tas tika paņemts no viena avota. Tātad būtu patiešām vajadzīgs e, pievērst vairāk eh, uzmanības eh, tam, ko mēs eh, rakstām ziņojumos. Es uzsvēru agrāk, ka ne visos ziņojumos ir jāiekļauj viss tā, kā to dara dažreiz kolēģi, jo tas mazina šīs komitejas reputāciju. Šādā veidā mēs eh, kļūstam nenopietni, ka mēs katrā ziņojumā mēģinām atrisināt visu, un tas varbūt nav tas labākais veids. Ir daudz, kas mums jāpārdomā un varbūt jāuzlabo eh, komitejas darbā. Dažreiz ir, man ir tāda doma, ka kolēģiem ir vajadzīgs būt vairāk disciplīnas vai sadarbības strādājot pie ziņojuma, jo dažreiz mēs pieņemam ļoti savādus uh, ziņojums viens no iepriekšējiem ziņojumiem, kur gandrīz beidzās tāpat kā ar šo ziņojumu, kas tika minēts. Šajā ziņojumā bija aicināts uh, ieviest jaunu juridisko pamatu kādas problēmas risināšanai. Dažreiz mēs uh, radām problēmas, uh, kuras uh, ir nevajadzīgas. Paldies par uzmanību! Un es gribētu ieteikt atgriezties pie šī jautājuma koordinātoru sanāksmē. Paldies! Es gribētu ieteikt, jā, mums tas, šis jautājums ir pamatīgi jāapspriež, un mēs ņemsim vērā uh, šo jūsu ideju. Bet, jebkurā gadījumā šajā komitejā mums ir ne tikai atbildība par līdzsiesības jautājumiem, bet arī mēs atbildam par to, lai mūsu komiteja strādā tādā veidā, lai mēs palielinātu savu ieteikmi, kāda mums ir. Un es uh, ceru, ka mēs varam par šo runāt nākamajā kopīgajā sanāksmē. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un to mēs apskatīsim nākamajā reizē. Tātad nākamais punkts dienas kārtībā ir 15. marta, 16. marta un 3. un 4. maija sanāksmju apstiprinā, protokola apstiprināšana. Ja jums nav iebildumu vai komentāru, tad šie protokoli ir apstiprināti. Tātad piektais punkts tagad ir uh, sieviešu loma novecojošā sabiedrībā. Div 2009. gada septembrī uh, komiteja nolēma uh, lūgt šādu iniciatīvas ziņojumu. Uh, pēc eh, procedūras 48. panta. Tātad eh, Pietikienes kundze referenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es gribētu uzsvērt vispirms, ka šis jautājums par sieviešu lomu un novecojošu sabiedrību ir ļoti svarīgs, jo sabiedrība kā tāda noveco un eh, sievietes ir lielākā daļa no veco ļaužu grupas, tātad šis ir sieviešu jautājums. Pirmais ir vispārējā attieksme pret novecošanu kopienā un dalību valstīs. Ļoti bieži šī tendence tiek uzskatīta par problēmu vai slogu, un tādā veidā rodas eh, diskriminācija pret šiem vecajiem cilvēkiem, un eh, tas arī ietekmē eh, pakalpojums un vajadzības, kas ir šiem cilvēkiem. Bet vecie cilvēki un viņu pensijas, tas ir ļoti svarīgs ekonomisks faktors. Un tā tad ir svarīgi, ir daudz, kas jāizdara dalību valstīs un arī institūcijās, lai radītu pozitīvāku un godīgāku attieksmi pret novecošanu. Otrais vispārīgais jautājums ir tāds, kā ar pašreizējo ekonomisko un sociālo krīzi ir radušās nopietnas sekas eh, valstu budžetiem un ir parādi. Tātad eh, vecie ļaudis un īpaši vecās sievietes ir īpaši atkarīgas no sociālās eh, aprūpes sistēmām. Un tātad viņas arī ir visvairāk pakļautas šai sociālai un ekonomiskai krīzei. Tas eh, būtu mums jāņem vērā un būtu jāvēršas eh, pret šo parādību. Tad trešais vispārīgais princips, kā es eh, skatos uz šo jautājumu, ir vajadzīga pareiza pieeja novecošanai. Tieši tāpat kā mums ir eh, pieeja dzimumu līdztiesībai. Tātad eh, šiem vecajiem cilvēkiem un arī ieskaitot eh, sievietes ir uh, ar likumu noteiktas eh, tiesības sabiedrībā, un tas ir arī minēts eh, Lisabonas līgumā. Un eh, Eiropas Savienības institūcijās un dalību valstīs šis uh, ir jautājums, kas nav saņēmis pietiekuši lielu uzmanību. Tā tad būtu jāicina pieņemt preddiskriminācijas direktīvu pēc iespējas ātrāk, lai ievērotu šīs konstitucionālas tiesības. Tad otrais eh, punkts. Diezgan bieži šī diskriminācija, kas var izpausties dažādās formās, ir eh, tāda netieša institūcijas e, bieži vien neredz šo diskrimināciju, kad atsaka pakalpojumus e, vecajiem cilvēkiem, vai arī šie cilvēki netiek uzklausīti, viņu vajadzības netiek dzirdētas. Tātad mums ir vajadzīgi vairāk pētījumu un ir jāveido uzraudzības e, mehānisms attiecībā uz vecumu diskrimināciju un dzimumu diskrimināciju šeit. Ir e, svarīgi izveidot tādu regulāru metodi, kur gan Eiropas e, Savienībā komisija un parlaments strādātu pie šī jautājuma, gan arī dalību valstis būtu jāseko vecumu un dzimumu diskriminācijai un jāziņo par diskriminācijas gadījumiem un par to, kā valdības un Eiropas institūcijas novērsīs šīs eh, atklātās problēmas. Tālāk par eh, sievietēm, tātad ko uzskatīt par šo veco Um, sieviešu grupu. Šeit varētu iekļaut arī eh, vēl strādājošās. Mēs zinām, ka diskriminācija darba vietā ir aizliegta ar esošiem likumiem, bet mēs arī zinām, ka šī diskriminācija pastāv vecākām sievietēm ir grūti ieņemt augstākus eh, amatus, eh, grūtāk nekā vīriešiem. Arī viņas ir visvairāk pakļautas eh, bezdarbam, tātad sievietes, kurām ir pāri 40 vai 50, viņām ir grūtāk atrast darbu nekā vīriešiem tajā pašā vecumā. Uh, Komisijai būtu jāpievērš uzmanība šim jautājumam, lai direktīva un tās princips tiktu ievērots un lai tiktu attiecīgās direktīvās veikt pasākumu, lai novērstu šo diskrimināciju. Tad ir vēl divi jautājumi, kas attiecas uz darbu. Pirmais - pensijas pašreiz eksistē tā sauktā sviestmaižu paudze. Bieži vien eh, sievietes eh, aprūpē gan savus bērnus, gan arī vecākus vai radiniekus. Tātad viņām pensija ir eh, smag, mazāka un arī pastāv šī samaksa atšķirības starp dzimumiem. Uh, būtu vajadzīga cita pieeja pensiju sistēmai, ņemot vērā šīs dzimuma atšķirības. Ļoti bieži ir runa par sociālajām izmaksām vispār sabiedrībā, bet ir jāņem vērā arī šī atšķirība starp dzimumiem, un tā ir jānovērš par darbu un uh, nodarbināto stāvokli dalību valstīm vajadzētu ieviest uh, sistēmas, kuras uh, ir līdzīgas sistēmām, ko piedāvā vecākiem strādājušiem ar bērniem. Un šādai pieejai vajadzētu būt Eiropas mērogā. Nākamais eh, konkrēti pasākumi, kādi būtu jāizdara. Sociālais dienestos eh, ir vajadzīga uz eh, tiesībām pamatot pieeja. Pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem un ir vajadzīga atbalsta sistēma šīm neformālajiem aprūpētājiem, lai viņi varētu palikt mājās un aprūpēt savus bērnus vai radiniekus, tad ir arī jāievieš rīcības eh, plāns pret Alzheimer slimību, kas eh, izplatās un trešā daļa no iedzīvotājiem vecumā virs 75 gadiem ir pakļauta riskam. Tad veselības aprūpē ir vajadzīga sistēma, kas ņem vērā dzimuma atšķirības. Tas attiecas uz ēdināšanu un arī uz medicīnisko aprūpi. Bieži mēs nepamanām, ka sirds un asinsvadu slimību simptomi sievietēm ir citādi, tāpat arī vēža noteikšana visu veidu vēža noteikšana nav pieejama, un uh, sievietes uh, lielākā vecumā arī uh, cieš no šīs, no tā, ka netiek piedāvāts šīs apskates par resursiem gan kopienas, gan dalību valstu līmenī ir jāpātrina inovācijas, kā mēs varētu labāk lietot jaunās tehnoloģijas, lai palīdzētu novecojušai sabiedrībai un um, vecajām sievietēm. Būtu labi, ja komisija varētu līdz nākamā gada beigām ieteikt rīcības uh, plānu, iekļaujot uh, situācijas noskaidrošanu, novecošanas e, izpēti un pasākumus, e, kas nodrošina aprūpes kvalitāti, tāpat arī kādas būtu iespējas e, nodrošināt atbilstošas pensijas schēmas un kārtību, ne, kā strādāt nepilnu laiku gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī būtu jāveic pasākumi pret tiešu un netiešu diskrimināciju, arī slēpto diskrimināciju, un būtu vajadzīgi informācijas pasākumi. Un noslēdzot, es eh, noklausījos eh, Baueras kundzi bet es domāju, ka šeit būtu jāmin arī Eiropas līmenī vajadzību pēc direktīvas par pamatu pakalpojumiem, jo tā ir ļoti svarīga šīm vecoļošu grupām. Ir daži citi jautājumi arī, bet eh, tagad es eh, gribētu dot iespēju kolēģiem izteikt komentārus un es mēģināšu tos ņemt vērā pēc iespējas vairāk. Tak til föredraganden, fru. Paldies, referents kundze, paldies. Pietikainens kundzei, paldies par jūsu komentāriem. Kornelisens kundze, pēc tam Tomsons kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī referents kundzei. Manuprāt, šis eh, ziņojums ir ļoti labs. Redzēju iepriekšējo versiju, kas ļoti pamatīgi risināja problēmas, kurām nāk saskarties sievietēm visās sabiedrībās. Jaunā teksta versija ir ļoti iekļaujoša. Tur tiek eh, runāts par problēmām, bet arī par iespējām, par demogrāfisko kāds varētu būt demografiskajām izmaiņām, un tas nāktu labi sievietēm. Vēlos sacīt, ka demografiskās izmaiņas ir fakts. Aizvien vairāk būs vecu gadagājumu cilvēku, aizvien mazāk būs jaunu cilvēku. Tā nav problēma pat par sevi, ja mēs pietiekam laicīgi rīkojamies, reaģējam uz to. Visbeidzot, tas dos iespēju arī lielāku uzmanību pievērst jautājumiem un problēmām, ar kuriem nāks saskarties vecākā gada gadējuma sievietēm. Šīs problēmas aizvien aktuālākas, jo šo sievietu skaits palielinās un nu, īpaši vēlas uzsvērt uh, cīņu pret vecumu diskrimināciju. Šī ir viena no aizmirstākajām diskriminācijas formām. Un pret to ir ļoti stipri jācīnās arī veselības prasības, uzmanība, kā tiek pievērsta vecgadagājuma sievietēm, arī pē, eh, veselības pētniecībā. Šī pētniecība nav pietiekama. Vēl vēlos arī piebilst. Artrīt problēmas. Vairāk sieviešu cieši no artrīt nekā siev, eh, vīrieši. Ir nepieciešams finansējums pētniecībai, šī slimība netiek pietiekami pētīta, tā nav pietiekami iekļauta pētniecības programmā, arī nabadzība, protams, aktuāla problēma. Būtu jāpievērš arī uzmanība brīvprātīgajiem aprūpes darbam, kādu sniedz arī vecagadījumām sievietes. Tās ir arī viņu ieguldījums vai daļais ieguldījums sabiedrībā. Man arī patīk tas, ka dažādas prasības par uh, sievieti, kura strādā, kurai varētu būt dubults un pat trīskārš sloks. Rīcības plāns ir lieliski ideja, atbalstīsim to, cerēsim, ka komitejai iznā, izdosies to atbalstīt, apstiprināt Šis ir svarīgs ziņojums, lai varētu arī um, iesaistīt nodarbinātības komiteju un envi komiteju. Vai uh, mēs esam lūguši šīm komitejām nāklajā ar kādu atzinumu, vai šīs komitejas varētu iekļauties šajā darbā arī varbūt kā citādāk? Paldies! Paldies, Ganelsens kundze! Tomsons kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Arī es vēlos pateikties referentei par uh, to, ka viņa strādājas pie ļoti, ļoti svarīga jautājuma par um, vecākādagām sievietēm. Tās ir arī bieži vien neredzamas uh, sabiedrības darbā. Ir ļoti labi, ja kāds īpašu uzmanību pievērš tieši šai problēmai, šai sieviešu grupai. Un es arī uzskatu, ka tad, kad runājam par vecāku gadagājumu cilvēkiem, tad šī ir tā joma, kur ir pamatoti runāt par dzīvuma dimensiju. Iespējams, ka tagad ir situācija dzīvē, kur nu, apstākļi sievietēm vīrietēm ir atšķirīgi, ties, tas ir tieši vecumā. Mēs redzam ārkārtīgi liels demografiskās izmaiņas. Šodien ir daudz vairāk vecā gada gājuma sieviešu, nevis vīriešu, un 2025. gadā 10% no Eiropas iedzīvotājiem būs vecāki par 85 gadiem un no kuriem 10% būs sieviešu. Liela daļa šo vecā gadagājumu sieviešu būs nabadzīgas. ņemot vērā sieviešu iekļaušanu darba tirgu, jo ļoti daudz sievietes dzīvo mājā, eh, viņas, viņām ļoti maz ienākumi. Daudz sievietes būs arī atkarīgas no valsts nozars atbalsta. Mūsu, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka izstrādājot politiku Eiropas Savienībā par vecākiem cilvēkiem īpaši uzmanība ir jāpievērš sievietēm, jo viņas būs liela problēma visās dalību valstīs. Paldies! Tak, fru Tomsen! Oh. Paldies, Tomsons kundzei! Paldies, Dilī kundz, lūdzu! Chairwoman. Godātā priekšsēdētāja, es esmu ēnu referente šim lieliskajam ziņojumam. Pateicos kolēģei par to. Tas ir lielisks pat šajā projektversijā. Jautājums novecošanās sabiedrība ir ārkārtīgi aktuāls jautājums. Novecojošs Vienkārši cilvēki novecojošā sabiedrībā, novecojušās sievietes novecojušās sabiedrībā. Un ar to mums nāksies saskarties vēl tuvākā nākotnē. Šī sabiedrības proporcija pieaugs. Uzskatu, ka jūsu ieteikums veikt zinātnisku pētījumu par novecošanos, nu, tās sekām, ne tikai nodokļu vai ekonomiskās sekas. Uh, Eiropas sabiedrībā, bet uh, arī ieteikumu uz sociālajiem un psiholoģiskiem aspektiem, tas būtu vēl svarīgāk. Ievadvārdi par šī ziņojuma nosaukumu. Vai tā ir sieviešu loma novecojušā sabiedrībā, kā jūs iesakāt, vai arī tas ir novecojošo sieviešu loma novecojošā sabiedrībā? jo šeit mēs runājam tieši par gadā, vecā gadagājuma sievietēm. Mēs varbūt varētu piestrādāt pie nosaukuma. No juridiskā viedokļa 21. 25. Lisago, Lisabonas līguma. Uh, atbalsta un dod mums pilnvaru strādāt ar šo problēmu. Tas, kas ir īpaši svarīgi, ir tas, vai šīs pāntus mēs varam īstenot uh, praktiskajā dzīvē. Šajā ļoti daudzšķautnēnā Eiropas sabiedrībā, kur ir tik daudz atšķirību. Kā dalībvalsts risina šo problēmu, es domāju, kāpēc pētniecībā un, zinām, standārti varētu palīdzēt dalību valstīm piemērot uh, savas sistēmas, lai risinātu problēmu ļoti koordinātā veidā. šīs sabiedrības atšķirības vēl vairāk uzsver ekonomiskā krīze un arī cik uh, maz tik runāts par solidaritātes jautājumiem komisijas līmenī. Tas norāda to, ka darba vēl ir daudz. Lai palielinātu mūsu apzināšanos par nocojošo sabiedrību nocojošām sievietēm. Nu, žēl, bet es tiesa, ka mm, vecā gadagājuma cilvēki bieži vien ir pasīvi objekti, nevis aktīvi subjekti. Un tad, kad viņi netiek uzskatīti kā patērētāji, ja viņi tādi tiek uzskatīti, tad viņiem ir paredzēta attiecīgā attieksme, bet viņi tiek uzskatīti vairāk par pasīviem objektiem un nevis aktīviem subjektiem. Tādējādi vajadzētu personāla ap, apmācīt ne tikai aprūpas nozīme jomā, kur jūs minat, vajadzētu arī iekļaut vecāku gadgājumu cilvēks šo, a, šī aprūpas jomā. Cilvēki noveco ātrāk, ja viņi nepiedalās sabiedrībā, ja viņi nepiedalās piedalās savā dzīves organizēšanā, kaut kas ir jādara. Lai viņi arī piedalās šajā aprūpes namu pārvaldībā, vadība organizēšanā. Jo tā ir tā vieta, kur uh, šie vecāki gadagājumi cilvēki var aktīvi piedalīties un organizēt savu dzīvi pilnībā piekrītu arī referentē par to, ka arī zemāks pensijas izriet no tā, ka sievietes vispār saņem zemāku atalgojumu. Arī grūtniecība, bērna kopšana un arī aprūpe, kad viņas aprūpē vecākus. Tas ir tieši saistīts ar ne, nemaksā, neapmaksātu darbu vai daļai apmaksāt, un tas arī uh, rada šo negatīvo ieteikmi, kad viņas kļūst vecākas. Jo šīs aktīvās sievietes rūpējas par vecākiem, par bērniem, tad mēs tiešām varam teikt, ka esam tāda sviestmāžu paudze. Be thought of. What I've, I've, I've... No šī viedokļa. Te, šī ziņojuma gala versijā es tomēr gribētu dzirdēt, lai šeit būtu daudz striktāk atrunāts šo sabiedrības attieksmi pret uh, sievietēm, kurām ir tik sarežģītas lomas šodien šī sieviete, kura strādā un ir tik ļoti sarežģītā situācijā ar lielu slogu. Es uzskatu, ka uh, vecāka gadagājuma sieviešu ieguldījums uh, ģimeņu darbā vai uh, tam līdzīgi, ka tur ir jāparedz kompensācijas. Ir jābūt veidam, kā vecmāmiņu ieguldījums vai vecāku gadagājumu sieviešu ieguldījums, kuras vēlas, piemēram, rūpēties par bērniem, mazbērniem, lai tam būtu pozitīva ietekme sabiedrībā kopumā. Mēs zinām, cik svarīgs ir vecmāmiņas. Bērnu labklājībā. Naudzināšanā mums ir jāizmanto uh, šīs uh, vecā gadagājuma sieviešu priekšrocības. Uh, lai varētu viņas atbalstīt ģimenes un sabiedrību un atbalstīt arī strādājošās sievietes, lai viņas varētu nodoties savām karjerām, darbām un daudz, darīt to daudz brīvāk, lai viņas būtu droši, ka vecāka gadījumā sievietes uh, var aprūpēt bērnus, kamēr mētis strādā. Tas ir kaut kā jākompensē. Kaut kur tas ir teikts, šķiet, trešajā pantā. Ļoti tā maigi, bet es domāju, ka tas būtu jāpasaka daudz aktīvāk. 2012. gadam būtu jābūt pasludinātam kā aktīvās novecošanās un starp paudžu solidaritātes gadam. Tas ir ziņojuma, manuprāt, galvenais punkts un varu apsveikt referentu par šo darbu. Tack och då gode till fru Jā, nu, ja, paldies. Nav vairs kundzei vārds, lūdzu. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties no savas puses cirkai, um, prot referentē par šo atzinumu. Nu, man tiešām šķiet, ka tas ir tāds aktuāls jautājums vispārīgas intereses jautājums sasacīt, un tiešām ir pēdējais laiks nopietni sākt domāt par šo jautājumu risināšanu. Un arī padomā vairāki komentāri, un varbūt arī daži jautājumi referentē. Sākšu ar piekto pantu. Nu, man tā viņš šķiet, ka līdztekus um, tam, kas te ir sacīts piektajā pantā, proti direktīvas projektam, kas tiek gatavots tagad, par antidiskrimināciju, par pretdiskriminācijas pasākumiem, tātad eh, līdztekus tam. Nu, ir arī citi tiesība akti, vismaz divi tiesība akti, kas jāņem vērā, un kur arī runa par uh, darba tirgu, kā arī piekļuvi precēm pakalpojumiem. Un man ir radies iespējas, ka būtībā mums eh, trūkst zināšana, trūkst zināšana par to, cik tad efektīvas ir šīs direktīvas un eh, kā tās jāpraksē darbojas. Nu, un varbūt tiešām eh, man tāda sajūta, kad mēs to pārbaudījus, bet manuprāt, būtu interesanti paskatīties, ko ir kādu pētījumu veicis Dublinas fonds manuprāt, pirms vairākiem gadiem tas nebija pārāk sen, pirms kādiem gadu vai diviem, es precīzi neatminos, bet pirms kāda neilga laika tika veikts pētījums par sieviešu diskrimināciju šajā fondā. Nu, katrā ziņā, ja ne atsevišķs pētījums, tad katrā ziņā tā bija daļa no pētījuma par situāciju darba tirgu, cik es atceros. Un nu, man tiešām eh, nenāk pēc kādiem es tāds šai pētījumā un paskatīties, vai uh, Tur tiešām nav kādi labi dati, laba informācija, ko arī mēs varētu izmantot, lai risinātu šo problemātiku. Nu, un katrā ziņā man arī šķiet, ka uh, nedaudz vairāk uzmanības vajadzētu pievērstās aktīvai sudraba ekonomikai, jo tajā ir ļoti liels potenciāls. Tad nevajadzētu vienkārši pasīvi skatīt šo novecojušo sieviešu grupu, kas acīm redzot, eh, nu, no patērētāja viedokļa ir būtisks aspekts, bet arī tās vairs nekāds pakalpojums. Vai tiešām dot kādu ieguldījumu, un, manuprāt, šī ideja tiešām ir interesanta, un es pozitīvi vērtēju to, ka referenti ir uzsvērusi kā arī tādā vec, vecāku gada gājuma sievietēm var būt eh, nu, tāda pozitīva loma un pievienotā vērtība tā sacīt sabiedrībām. Nu, varbūt būtu jāstāv jautājums eh, pamatiesību aģentūrai. Tātad eh, jautājums attiecībā uz šo manis pieminēto ziņojumu, padzinumu par vecāku gada gājumu cilvēku diskrimināciju. Manuprāt, vai tas būtu vairāk adresējums tieši šai aģentūrai, varbūt nekā komisijai. Un vēl jautājums par 24. pāntu. Nu, neesmu droša, vai tā nav varbūt tulkojuma kļūda, jo, nu, nereti mums tomēr nāk saskarties ar dažādām tulkojuma tādām ne neprecizitātēm. Uh, Bet kā saprašu frāzi, guaranteed right, tad garantētas tiesības uz pamat ienākumiem. Minimāli ienākumu varbūt. Cik zinu, Figarēdo kundze nodarbinātības komitejā nu, pat ir sagatavojis atzinumu par minimāliem, minimālo ienākumu. Eh, par šo te minimālo ienākumu tēmu ziņojums apspriest jau pēdējās dienās. Un, nu, Katrā ziņā šeit saskat, saskat problēmu. Ko tad īsti nozīmē garantētas tiesības uz eh, minimāliem ienākumiem vai, vai pamatienākumiem? Tā kā šeit varbūt vajadzētu precizēt, kas ar to ir domāts, jo nav īsti skaidrs, ko tas sevi iekļaut. Nu, tik tā man komentāri. Paldies. Un paldies. Eh, tālāk eh, Marīnas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es uzskatu, ka šis temats ārkārtīgi svarīgs, aktuāls. Ir runa par ne tikai Eiropas pilsoņu novecošanos, bet arī par to, ka varbūt šis novecošanās process tomēr negatīvāk ietekmi atstāja uz sievietēm nekā vīriešiem sabiedrībā. Nu, cilvēki dzīvo aizvien ilgāk un ilgāk, un katrs trešais jau tiek prognozēts, ka tuvākā laikā pārsniegs eh, simts gadu robežu. Nu, tas ir jāņem vērā. Bet jā, tiešām, kāds tad ir nosaukums šim atzinumam? Sieviešu loma no, novecojušā sabiedrībā vai varbūt novecojuša sieviešu loma novecojušā sabiedrībā vai kā? Atzinuma pašā sākumā ir fiksēts tas, ka Svarīgākais nodrošināt, ka cilvēkiem mainās attieksme pret novecošanās kā fenomenu kopumā un pret uh, eh, vecāku gadgājumu cilvēkiem, kā arī Bauvis kundze sacīja nu, patās. Sabiedrība, kas noveco, nav vienkārši sabiedrība, kurā paliek aizvien vairāk vecāku gadgājumu cilvēku. Un nu, tā nav sabiedrība, kurā šie vecākā gan cilvēki ir izstumti no, no kādām norisēm. Ir jāpanāk, lai šie cilvēki tiktu aizvien aktīvāk iesaistīti dažādos uh, sabiedrības sektoros un aktivitātēs. Nav runa tikai par kādu administratīvo procesu izmaiņu, bet tiešām ir runa par mentalitātes mainīšanu, lai mēs atrastu aizvien jaunus, varbūt arī inovatīvus veidus, kā iekļaut sabiedrības norisēs uh, vecāku gadu gājumu cilvēks, lai viņi nepaliktu ārpus borta, tā sacīt, ārpus uh, sabiedrības eh, aktīvās e-sporta. Vienkārši izteikties lakoniski, jo kolēģi jau daudz ko sacīja, bet uh, otrs mans uh, komentārs saistās ar jautājumu par to, nesatīju par tekstu, par uh, 11. punkta tekstu, jo atzinuma projekta 11. punktā ir sacīts, ka ir jāpaukstina. Uh, ikdienas darba stundu skaits sievietēm pamazām jārūd iespēja pie iniciatīvas, un līdz ar to arī uh, ienākumu līmenis paaugstinātos, un, um, un jāsaka, ka karjeras gaitā dažādu iemeslu dēļ sievietēm mm, nākas tomēr ciest no tā, ka viņa auga līmenis nav tāds pats, un līdz ar to sasniedzot pensijas vecumu arī karjeras beigās sievietēm nāks konstatēt, ka arī viņa pensijas apjoms nebūtu uh, nelīdzinās uh, uh, tam, tā ir pensija, kādu saņem vīrieši, un šīs atšķirības ir nepieņemams. Tieši vien ļoti liels, un, eh, bet, nu, kad runā par tekstu pašu, nu, te, teiz jau ir pareizi, bet kā mēs to formulējam, vajadzētu uzmanīties. Nevajadzētu panākt pretēju efektu ar šīs eh, tēzes eh, tekstu, un patreiz, manuprāt, šāds risks pastāv. Tā kā es vēlreiz aicinu pārdomāt šo tēzi un uh, izvēlēties um, pareizi formulējam. Referents saka, ka atšķirības var būt līdz pat 30%. Nu, es nezinu, es pētīju, uzticos kā referentē, bet eh, nu, katrā ziņā šīs atšķirības jāatrisina kaut kā citādi, nekā nevis paaugstinot darba stundu skaitu vai darba laiku paaugstinot. Bet tajā gadījumā man šķiet mēs eh, rad, radīsim iespēju, ka sievietēm vienkārši jāstrādā vairāk nekā vīriešiem, lai panāktu tā pašu ienākumu līmeni. Tas jau nav tas, ko mēs šeit vēlamies pateikt. Lūk, um, lai panāktu šo mērķi, tad būtu teksts kaut kā jāpārformulē un, eh, un jānodrošina tas, ka tā tad eh, sievietei tā paša ienākuma kā vīrietim, tajā pašā darba laikā stāvāk sanāks, ka sievietei būs jāstrādā trešo gadu vai pat ceturto gadu četrus mēnešus vairāk nekā vīrietim, lai panāktu tādus pašus ienākumus, un tas jau gan nav, nepie, nav pieņemams. Lūk, kā nepieciešams lielāks um, elast, elastīgums attiecībā uz darba sadali, arī um, elastīgāks risinājums attiecībā uz daļēju darba slodzēm, varbūt sievietēm, kurām ir tāda nepieciešamība un tā tālāk. Un arī šis komentārs, manuprāt, uh, nav īstajā vietā. Varbūt, ka 12. punkts būtu īstais punkts, kur to skatīt, jo sabiedrībā, kas novecot, ja nepieciešams uh, nepieciešami inovatīvi risinājumi attiecībā uz atvaļinājumiem, uz, uz brīvdienu piešķiršanu lai cilvēki, kuriem mēs teicīsim jāatbalsta, jāaprūpē novecojuši vecāki, kuriem nepieciešama aprūpe, lai viņiem būtu šāds iespējas un no tā neciestu viņu karjeru un lai, lai, lai no tā uh, vēl vairāk nestu šīs te atšķirības starp sievietēm, kuras pārsvarā šo aprūpi ir nodrošina vīriešiem. Lūk, nu, tā kā es atbalstu inovatīvus risinājumus um, atvaļinājumiem un, un uh, daļēji darba, darbam. Es zinu, tad, kad, uh, nu, mēs visi zinām, ka visās dalība valstīs ir um, maternitātes atvaļinājums, proti bērnu apkopas atvaļinājums, bet, ja, ja jāapkop uh, savu nabaga vecīšu, nu, tad tas jādara uz savarēķina. Tas, nu, nav pareizi. Līdz ar to ir nepieciešami jauni risinājumi. Daļai darba slodze var būt, varbūt kādas citas iespējas, tātad elastīgi atvaļinājuma risinājumi un tā tālāk. Uh, un tas šeit nav gluži šajā punktā atspūkļots. Un atšķirības eh, ienākumos ļoti bieži tiešām ir saistīts tādēļ, ka sievietēm bieži nākas eh, strādāt uz puslodzi, mm, objektīvi iemeslu dēļ, aprūpēt bērns vai, vai vecāks vai kā citādi, un nereti tas ieliks gadiem. Un, bet nu, šeit jāpiesargās, jo darba stundas vien jau nav tas, eh, kas var nodrošināt šo atšķirību uh, nolīdzināšanu. Jā, paldies. Obijas koncertu vārds. Jā, paldies. Vēlreiz paldies runāt par šo punktu, 24. punktu šajā atzinumā, bet būtu jau Bauris kundze arī to pieminēja, tādēļ man uh, nav nepieciešams izteikties ilgi un gari. Bet, nu, katrā ziņā man nav īsti skaidrs, kādas tad uh, garantējas, tad garantētais ienākums šeit, šeit ir, ko tas nozīmē, vai tas atkarīgs no dalība valsts dzīves līmeņa vai kā. Varbūt šeit tiešām vajadzētu pieminēt, eh, runā par, par iztiks minimumu vai kā citādi, un šis iztiks minimums ir definēts katrā dalībvalstī un tā. Protams, tas nozīmētu, ka nu, ne, katrs jau mēs kļūsim vecs kādien, no tā jau nekur nedēsies tā teikt, tas sagaida mūs visus. Un mūsdienās eh, atšķirības eh, ienākumos starp sievietēm un vīriešiem, slēdzamā ar iepriekšējiem gadiem, ir pieauguši. Uh, 14% bija pirms kādu laiku, tagad ir 17,6%. Un savā ziņā ietekmēs to ekonomiskā krīze, kas notiks pēc tam, mēs jau nezinām. Protams, pensijas eh, tā arī tās ietekmēs nenoliedzami. Mēs te spriedīsim arī par eh, vēl vienu atcīm attiecībā uz bērnu apkopas eh, atvainājumiem. Bet jautājums tāds, kādēļ sievietes, kuras uh, aiziet bērnu apkopes uh, eh, atvaļinājumā un tādējādi uzņēmas uh, eh, atbildību par valsts demogrāfiju, kāpēc viņas nesaņem simtprocentīgu atalgojumu tajā laikā? Un mēs zinām, ka sievietes parasti paņem, saņem mazāk pensiju nekā vīrieši, un tas ir dažādu apstākļu kopuma rezultāts. Viens no tiem ir tas, ko es tikko pieminēju. Šie iemesli jāidentificē, jāatrod sakni tā sacīt, un uh, problēma jārisina arī saknē. Vēlos arī pateikties referentai, domāju, ka viņas sastādītais atzinums ir visaptverošs, tas sniedz ne tikai aprakstu, bet arī sniedz arī uh, risinājums. Es esmu ziņotā vietniece Alde grupas vārdā. Zinu, ka citiem ir labi ierosinājumi, un ja referenti ņems vērā mūsu ierosinājumus, tad es domāju, ka viss būs kārtībā. Paldies! Tak for vi. Paldies, Obieris kundze. Nu, ko tad, um, Nikolais kundze vēl vārds. Paldies, priekšsēdētājiem. Paldies, es arī, arī vēlos paust savu uh, atbalstu referentēm un uzteikt viņas veikumu un dažu komentāru no manas puses. Nu, Divu komentāru būtībā. Viens tāds varbūt eh, principiālāks, otrs netik. Ne 11. punkts, kur eh, referenti aicina dalību valstis eh, meklēt elastīgus risinājumus attiecībā uz darba apstākļiem. Nu, te man ir komentārs. Runājot par divām, kas izcīnīšos jautājumus, izzīmējās noteikti tendences diezgan viennozīmīgas tendences. Iemesls tam, kādēļ mēs redzam, ka ja ienākuma apjoms starp sievietēm un vīriešiem turpina atšķirties, šis iemesls tāds, ka šīs eh, rekomendācijas ir eh, novedušas pie negatīviem iznākumiem. Darba devējiem, protams, eh, iet pie sirds šāds elastīgs atalgojuma vai darba laika modelis, un tās izmanto šos elastīgos kontraktus, elastīgos uh, modeļus, lai šo te ienākumu atšķirībā starp ienākumu vīriešiem un sievietēm uzturētu. Nu, manuprāt, uh, kontrakts uz ne, neierobežot laiku sievietēm būtu jābūt kā principam, nevis kā izņēmumam. Jo tieši šie elastīgie līgumi ir uh, atbildīgi par to, ka ienākums starp vīriešiem un sievietēm atšķirās un šīs atšķirības turpin pieaugt. Tā kā es domāju, ka vajadzētu drīzāk dot priekšroku šajā ziņā tām, ka nu, pastāvīgi darba līgumi uz nenoteiktu laiku ir tie, kam tiek dot priekšroku. Vajadzētu norādīt, ka šie elastīgie līgumi un elastīgās iespējas darba devējiem nereti dod nu, tādu um, impulsu, stimulu turpināt šīs diskriminatīvās prakses. Otrais komentārs attiecībā uz to, ka dalību valstīm būtu nepieciešams pastāvīgi pāraucīt un šo diskrimināciju te, šī diskriminācija būtībā ir sociāls fenomens. Te nav runa vienkārši par diskrimināciju starp dzimumiem, bet, bet te ir runa par tādu nu, sociālu fenomenu, kam ir ļoti liela ietekme uz citām sabiedrības jomām tuvāko 10-20 gadu laikā. Nu, protams, ja vien mēs nespēsim jau tagad eh, pieņemt kādus preventīvus pasākumus, kas to novērstu. Un tieši tādēļ mums ir jāatrod uh, eh, leģislatīvi risinājumi, leģislatīvi pasākumi jāidentificē, kas varētu uh, šo problēmu mazināt, pretējā gadījumā šī tendence turpināsies. Darba tirgu turpināsies šie izkropļojumi, nevienlīdzība. Un mēs tāpat arī nedrīkstam aizmirst, ka vairumā dalību valstu nu, ir īstermiņa vai, sacīsim, varbūt vidēja termiņa pie šīs problēmas risināšanai. Ilgtermiņa risinājumi, ilgtermiņa vīzijas valstīm trūkst. Un tālūk ir problēma. Līdz ar to varbūt mums vajadzētu aicināt uh, dalību valstīm pieņemt risinājums, kas, kas dot iespēju akumulēt šīs pensiju tiesības. Jo vismaz vecumās ar 50, 65 gadiem, pateicoties tehniskām iespējām, sievietes tomēr var būt aktīvi iesaistīts darba tirgu. Un vispēcot par osteoporozi, par uh, slimību, ko arī vairāk sievietes nekā vīrieši piedzīvo. Un arī šī slimība var teikt, uzskatīta par profesionālu arotslimību, tātad, jo to var izraisīt konkrēti darba apstākļi. Un šai sakarā Eiropas Savienībā nav nekas daudz darīts, lai, lai pētītu, apzinātu šo situāciju. Nu, varbūt to var, arī varētu pieminēt kaut kur šajā atzinumā. Paldies! Jā, mī, paldies, kolēģi! Saiskaus kundzei vārds tagad, un tad eh, savukārt dosim vārdu komisijas pārstāvim. Bet sākumā Saiskaus kundzei. Labdien, dāmas un kungi! Es vēlētos izteikt dažus komentārus. Es virs par 12. un 24. Ceru, ka jūs saprotat. Galvenais mans komentārs attiecas uz 12. punktu, uz maksāt to apmaksāto atvaļinājumu un arī attiecībā uz minimālo garantēto ienākumu Eiropas pilsonim 21. punkts. Ļaujiet man varbūt papildināt jau sacīto, atvainojiet ka ierodos novēloti, jo bija citās, cits komitejas sēdē. Vispirms būtu jādomā par to, kurš tad uh, iegūs no šīm apmaksātajām brīvdienām, vai arī kurš nodrošinās šo minimālo garantētos ienākumus. Pat absurdu prasīt no darba devēja par um, apmaksātajām brīvdienām, kādas tiek piešķirtas darba ņēmējiem, būtu jāmaksā arī kādam citam, kas strādā tā vietā, ņemot vērā ekonomisko situāciju, būtu grūti prasīt darba devējam vai valstī maksāt par um, atvaļinājumiem. Es paskaros, kāda situācija ir Čehijā. Protams, ka mēs maksājam par uh, aprūpi, mēs maksājam arī par bērnu kopšanas atvaļinājumu, zinām, periodu, ir arī dažādi sociālie pabalsti. Es to uzskatu, ka tā ir tāda sociālā solidaritāte ar nepieciešama, tā ir taisnīga, tas netiec tikai uz bērniem, tas attiecas arī uz citiem ģimenes locekļiem. vai viņi ir šādā situācijā, kad par viņiem ir jārūpējas. Es ceru, ka tas arī tiek uzskatīts kā risinājums gan sievietēm, gan arī vīriešiem. Mēs, protams, varam runāt par sieviešu vai vīriešu procentuālo skaitu. Uh, ka, kas tad vairāk rūpējas, vai nu sieviete vai vīrietis, bet nu nevajadzētu sievieti automātisku nostādīt kā prioritāti. Un tad mēs runājam arī par eh, tiesībām uz pensiju, protams, tas ir taisnīgi, bet, nu, te minēšu vienu piemēru, viena kolo, kolēģe sacīja, ka aprūpes eh, bērnu kopšanas uh, periods vai arī um, periods, kad nu, tiek aprūp ar vecāku gadgājumu cilvēkiem, ka tas arī ietekmē pensiju un pensijas apmēru. Es uh, Čehija noskaidroja, ka uh, šī pensija tiek aprēķināta ņemot vērā darba laiku un arī laiku, kad uh, netiek uh, aprūpēti bērni vai vecāki cilvēki, un tad, tad arī šī periodi tiek iekļaut pensijas aprēķinā. Varbūt vajadzētu padomāt. Negribu, lai uh, mēs domātu, ka ka varbūt tas nav pietiekami efektīvi, tādēļ es arī minu pozitīvus piemērus. Tad vēl viens komentārs, kas neatiecas uz finansējumu. 15. punkts. Es vēlos pateikties par to, ka esat iekļāvuši teikumu, kas attiecas uz pakalpojumu struktūru, kurai ir jānodrošina pēc ilgāk pēc iespējas ilgāka aprūpe mājās. Tādējādi nu, būtu jābūt tendence Eiropas Savienībā šai virzienā būtu jāstrādā. Un par 16. vēl neliels komentārs ar atbalstu ģimenes pabalstiem. Čehijas valodā, čehu valodā šeit tiek minēts tāds neprofesionāli darba pabalsti, vai būtu vajadzētu uh, šeit drīzāk minēt profesionālus aprūpētājus, kuri tad arī lēmtu par to, vai viņi veic šādu profesiju, balstoties parakstu darba līgumu, vai arī viņiem ir kāds profesionāls līgums. Čehijā arī ir tāda iespēja iegūt tādu profesionālu diplomu, uh, lai varētu šo cilvēku atzīt eh, aprūpā profesionālu aprūpētāju. Tad šie aprūpētāji paši maksā ne tikai nodokļus, bet arī sociālās iemaksas veids. Viņi var arī lemt par cik cilvēki viņi vēlas rūpēties. Tas būtu arī tādā veidā jāapskata, lai to izlēma cilvēki, kuri vēlas kļūt par profesionāliem aprūpētājiem. Un profesionāli arī rūpēties par eh, cilvēkiem, kuriem šāda aprūpa ir nepieciešama. Pēdējā lieta, pēdējais komentārs par 23. punktu. Es domāju, ka ir noteikti iespējams, ka vecā gadagājuma cilvēki neapzinās tiesības, kādas ir šiem cilvēkiem, tiesības uz aprūpi, uz pabalstu, uz atbalstu, palīdzību tiek minēts vecāku gadagājumu sievietes, bet es nedomāju, ka šeit runa tikai vienīgi par sievietēm. Šeit varētu arī būt runa par vecāku gadagājumu vīriešiem. Es, protams, saprotu, ka mūsu komitejas loma ir vairāk uzsvērt sieviešu tiesības, tomēr es uzskatu, ka no šī viedokļa šeit būtu jārunā par abām grupām, gan sievietēm, gan vīriešiem. Paldies par doto vārdu, uz uzmanību. Tas ir viss. Komisjonen för synpunkt. Paldies, tagad vārds komisijai. Um, thank you very much. I think it's rather my colleague from uh, Parallel Unit. Paldies. Es domāju, tā drīzāk man kolēģi no otras nodaļas. Uh, Paldies! Mēs gribētu pateikties referentai par šo iniciatīvu, ko mēs jau uzskatām par ļoti attīstītu, un īpaši mēs atzinīgi novērtējam to, ka referenta apskata vairākus jautājumus kontekstā, ne tikai nodarbinātību, bet arī pensijas un citus jautājumus, ko jau minēja iepriekšējie runātāji. Daži komentāri par 22 līdz 24. punktu. Par 24. tiešām komisija jau ir uh, sākus vairākas iniciatīvas par uh, aktīvu, cieņas pilnu un veselīgu novecošanu, un tiek uh, sagatavots priekšlikums par 2012. kā aktīvas novecošanas gadu. Un arī tiek strādāts uh, pie ilgtermiņa aprūpas kvalitātes. Būs uh, arī dokuments par adekvātām, ilgspējīgām un uh, drošām pensijām, kur arī tiks apskatīti jautājumi par pensijām tiem, kas aprūpē citas ģimenes locekļus. Mēs e, domājam, ka e, šie tiesību jautājumi ir saistīti arī ar 23. punktu, bet es gribētu uzsvērt, ka rīcības plāns e, uzsver, ka pamatiesību hartai ir jābūt visai Eiropas politiku pamatā, un vēlāk šogad tiks sagatavots ziņojums par pamatiesību politika un arī tiks ieteikta eh, stratēģija hartas ieviešanai. Komisija pieņems eh, gada eh, ziņojumu, kas ziņos par hartas ieviešanu. Par 24. punktu komisijai ne, nav skaidrs, mēs, ko mēs domājam par ar direktīvu par pamatu pakalpojumiem. Vai tie ir eh, sociālie pakalpojumi tādā gadījumā jau eh, šīs uzdevums tiek pildīts, un tad mēs neredzam eh, vajadzību veidot Eiropas līmenī juridisko pamatu. Tomēr komisija neizslēdz, ka varētu būt vajadzīgi uh, daži labojumi esošajiem noteikumiem. Beidzot, atkal paskaidrojums par tiesībām uz pamatienākumiem. Komisija savās divu posmu konsultācijās pirms eh, ieteikumu sagatavošanas uh, secināja, ka ienākums ir eh, katras dalībvalsts pārziņā un tāpēc eh, nevajadzētu Eiropas līmeņa politika, tāpēc arī eh, šāda pašlaik direktīva par ienākumiem Eiropas līmenī netiks gatavota. Tādi bija komentāri, ko es gribēju izteikt. Un Es gribētu pateikties eh, referentai par darbu, kas ir ieguldīts ziņojumā. Paldies! Paldies! Tātad vārds referentei Pētikainens kundzei. Es tikai gribētu jums atgādināt, ka mums ir vēl divi jautājumi šodien dienas kārtībā, kas ir jāizskata. Paldies. Es mēģināšu runāt ļoti īsi. Tātad paldies kolēģiem un komisijai par komentāriem. Un es domāju, ka tie būs noderīgi ziņojumam. Es tāpēc varbūt neatbildēšu uz visiem ieteikumiem. Tikai četri jautājumi. Pirmais par piekto pantu un preddiskriminācijas direktīvu. Es uh, arī iepazīšos ar citām direktīvām un redzēšu, kur tās var lietot šajā kontekstā. Par pamatienākumiem, jā, mēs, uh, es zinu, kāda ir komisijas un padomas nostāja, tomēr mums uh, vajadzēs apsvērt, vai šo jautājumu apskatīt vai nē. Vienalga, vai mēs saucam to par minimālo ienākumu vai pamatienākumu, arī par pamatu pakalpojumiem tur varētu būt citāds formulējums, kā visiem interesējuši sociālie pakalpojumi, lai gan š eh, šeit varētu būt runa arī par citiem pakalpojumiem, piemēram, transportu, ne tikai par sociālajiem pakalpojumiem. Paldies par komentāriem. Pie 11. punkta es domāju, ka tur ir slikts formulējums un ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo es mēģināju es nemēģināju ieteikt e, ilgāku darba laiku sievietēm, kas jau strādā. Tātad, ja e, sievietēm tiek piedāvāts nepilnlaika darbs vai arī sociālajie pakalpojumi, tad viņas var aiziet no darba, ja viņām ir jāprūpē bērni vai vecāki un tas tad arī ietekmēs uh, viņu pensiju. Tātad būtu jābūt šādai sistēmai, lai cilvēks nebūtu atkarīgs tikai no nepilna laika darba. Bet uh, šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar formulējumu. Tālāk par apmaksātiem atvainājumiem šeit tas īsumā ir minēts, bet es gribētu turpināt šo diskusiju jo nav tik skaidrs, eh, vai tā būtu laba sistēma iekļaut mājās nostrādāto laiku eh, pensijās, eh, pensiju stāžā, jo tādā gadījumā sievietēm varētu būt zemāki ienākumi Un mums ir dažādi veidi, kā novērtēt darba stāžai darba laiku pensiju sistēmā. Šit šis būtu jāapskata sīkāk, bet varbūt mums būtu vajadzīgs šeit speciālistu viedoklis. Paldies! Paldies! Tātad grafiks 29. jūnijā ir termiņš e, grozījumiem. Mēs e, ceram, ka balsojums notiks 14. jūlijā. Paldies referentei. Un tad mēs pāriem pie nākamā jautājuma, kas ir par e, sieviešu darba apstākļiem. Vārds Tomsens kundzei ievadam lūdzu vārds referentei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pēdējos gados mēs esam pieredzējuši uh, sliktu darba apstākļu pieaugumu, tātad nestabils darba attiecības, un tādas, ir tādas darba tirgu neredzamas formas kā darbs mājās, pakalpojumu sektorā, īpaši viestīcās un restorānos ir nepienlaika darbs. Un arī dažos citos sektoros, kur vairums strādājošo ir sievietes. Un tādā veidā nestandarta darba veidu negatīvais efekts īpaši ietekmē sieviešu stāvokli. Nestabils darbs rada atšķirības sieviešu un vīriešu darba samaksā un arī traucē karjerai, jo neļauj saņemt labākus darbus. Un ģimenēs tikai ar vienu strādājošo ir tādā veidā ļoti zems eh, ienākumu līmenis. Tātad eh, jaunajā darba dzimuma vienlīdzības stratēģijā tas ir jāņem vērā un ir vajadzīgā informācija un jāmazina eh, dzimumu diskriminācija darba tirgu. Es domāju, ka ir arī jāaicina komisija un dalību valstis veikt eh, likumdošanas pasākums, lai izbeigtu tā saucamos līgums bez eh, darba stundām, jo tā saucamos nestabilos kontraktus, kas tiek īpaši piedāvāti sievietēm, kur nav paredzēta sociālā aizsardzība ir komisijai jāpievērš uzmanību šīm jautājumam un jāpieprasa saistoši minimālie sociālie standarti no darba devējiem. Visiem darba ņēmējiem ir vajadzīga vienāda pieeja sociālajiem pakalpojumiem, arī ieskaitot atvaļinājumus veselības aprūpei un bērnu kopšanai. Daži visnestabilākie darbi tiek uh, piedāvāti sievietēm no citām valstīm, kas ierodas Eiropā un dara visnekvalificētākos darbus, un uh, daži no tiem ir pat, daži no šiem darbiem ir pat nelikumīgi. Šīs sievietes cieš no ļaunprātīgas izmantošanas, vardarbības, uh, seksuālas uzmākšanās vai arī netiek vispār apmaksātas Tās, kas strādā nedeklarētu darbu, bieži baidās ziņot varas iestādēm, lai viņas netiktu izraidītas atpakaļ uz izcelsmes valsti. Tāpēc vajadzētu aicināt dalību valstis eh, cīnīties pret nedeklarētu darbu un vajadzētu piešķirt eh, šiem nodarbinātajiem nelegālā darbā imunitāti pret vajāšanu un būtu jāvēršas pret eh, darba devējiem, kas izmanto šādu nelegālu darbu. Nestabils darba attiecības ir minētas vairākās rezolūcijās, Eiropas, ko sagatavojas Eiropas parlaments. Tomēr eh, situācija nav atrisināta. Mums ir jānoskaidro vispārīgais eh, nestabils nodarbinātības raksturs. Paldies! Tak, fru Tomsen. Då lämnar jag ordet. Paldies, Tomsons kundze. Kornelīsens kundze, lūdzu. Paldies. Arī šis ir labs ziņojums. Mēs esam kopumā tiešām izcili komiteja. I think this is a, an, an important. Uh... Šis ir svarīgs ziņojums kurā tiek apskatīti vairāk fundamentāli jautājumi. Galvenokārt paradoks, ka netipiskie līgumi ir kļuvuši par visai tipiskiem darba līgumiem. Manuprāt, pasaulē tagad vairāk netipisku līgumu nekā tipisko. Jo mm, viss tas, kas mm, neatiec uz tādu standārtu pilnlaika darbu, tiek uzskatīts par netipisku. Un tas būtu jāmaina, manuprāt. Jo netipisks darba līgums nozīmē arī nestabils darba attiecības. Liedz valstīm un darba devējiem attiecīgajā līgumā noteikti atbilstīgus nosacījumus Viens puses, protams, ir svarīgi darba ņēmējiem būt pēc iespējas lielāka elastība darba vietā, gan darba stundas, lai varētu darbu apvienot ar aprūpes uzdevumiem no otras puses. Daļai nodarbinātība Elastīga nodarbinātība bieži vien tiek izmantot, lai vaļā, varētu ļaunprātīgi izmantot darbiniekus, jo īpaši sievietes. Ziņojumā ir skaidri tas pateikts. Uzskaitītas dažas problēmas, kādas ir saistīts ar nestabilu darbu. Netipisks darbs var būt ļoti labs, bet tikai uh, ar pie pareiziem nosacījumiem es plāši varu atbalstīt ziņojumu nu, atrunā, var atbalstīt ziņojumā sacīto, īpaši ceturtais punkts ir ziņojuma, manuprāt, galvenais punkts Eiropas Savienības eh, likumdošana ir jāpiemēro, lai aizsargātu sievietes, un tas ir jāiekļauj arī nodarbinātības vadlīnijās, par kurām balsosim rītdien. Balsojiet, lūdzu, par, eh, šo vadlī, par šīm vadlīnijām, lai tur būtu spēcīga dzimumu dimensija noslēgumā, manuprāt, ir nepieciešams arī raudzīties, kādi mehānismi varētu eh, veicina nestabilos darba attiecības, piemēram, augstie nodokļi pakalpojumu darba vietām. Tādējādi ir eh, veicināta arī nelegālā nodarbinātība, arī ļoti restriktīvas imigrācija politikas, kas eh, veicina nelegālo darbu. Šeit tiešām ir tādi ļoti pamatīgi iemesli, kas ir jāatrisina un ar vienkāršu darba līgumu likumu to atrisināt nevarēs. Paldies, paldies Kornelīsens kundzei! Maisners kundze. Pēc tam ir trīs kolēģis, ne četras, kuras vēlas izteikties. Nu, atcerieties, ka mums ir vēl viens punkts skatāms, tādēļ lūdzu īsi. Jā, vielen dank, Frau Svensson. Jā, paldies. Iesākumā frakcijas pret Aldis vārdā vēlos sirsnīgi pateikties referentē par paveikto darbu. Es domāju, ka atzinums tiešām ir kvalitatīvs un ir svarīgi domāt par tiešām šīm darba attiecībām sievietēm. Tā ir problēma arī tajās dalību valstīs, kur, nu, faktiski lietas ir sakārtotas. Nu, jāsaka, ka mm, Vācijā ir daudz vairāk sieviešu nekā vīriešu grūtās finansiālās situācijās, tādā nabadzībā, jo sevišķā krīzes laikā. Tā tas bija salaši, bet tagad tas ir īpaši izteikti jo šī krīze skar sievietes vairāk nekā vīriešus. Tā tam nevajadzētu būt, protams. Un um, tieši nu, tādēļ, ka šī situācija nepārskatām, ir par to jārunā. Nu, varētu arī sacīt, ka sievietes um, ir kā atsevišķa kategorija šeit, tas šeit ir pierādīts, bet uh, Es domāju, ka šie ziņojumi saskan arī ar uh, iepriekš apskatīto ziņojumu. Novecojušā sabiedrībā sievietes arī tur sievietes vairāk tiek skārts nekā vīrieši. Ir un par novecojušo sabiedrību. Un savā ziņā šie ziņojumi iet roku rokām. Un arī mēs šeit runājam par tā sakot peigēpu, par iešķirībām, atšķirībām ienākumos vīriešiem un sievietēm. Un tās uh, ekonomiskās krīzes apstākļos vai arī šajās darba attiecībās vēl šī ienākuma atšķirība aizvien vairāk uh, pastiprinās. Protams, būtu ļoti labi, ja mēs um, mm, panāktu kādu atrisinājumu šeit arī. Tātad uh, ģimenes aprūpas pasākumi ir arī izskaidrojumi, līdz ar to mazākas pensijas beigās ir un arī mazāk piekļuve izglītībai sievietēm. Tas arī ir svarīgs aspekts. Un es domāju, ka I apsvērumu punktā, kur runa par pārkvalificēšanas pasākumiem, nu, tas arī ir fenomens, kas labi aprakstīts, eh, jo pēc eh, darba zaudēšanas eh, izglītības iespējas, lai sievietes paliktu darbā un, un nodrošinātu savu patstāvību, tātad aprūpēt sevi un savu, savu ģimeni. Un tas vēl nav pie tā, ka sievietes ir mazāk um, apmaksāts vai, vai saņem eh, zemāk atalgotu darbu un zaudē savu neatkarību. Un mēs zinām, ka demografiskā krīze Eiropā ir mums nepieciešams eh, sievietes, kas ir labi kvalificētas arī zem, protams, un, un tādēļ eh, šīs te mm, kvalificēšanas aspekts ir jāizceļ 4. pantā, manuprāt. Un es iesniegšu arī grozījumu, kur būtu runa par piekļuvi izglītībai arī. 4. pantā tas ir aprakstīts, Tātad, kas sievietēm ir nepieciešama piekļuva krīzes situācijās, arī, arī sociāla apdrošināšanai vairāk tas ir pareizi, bet tāpat arī piekļuve nu, tālāk izglītībai. Tas šeit jāatspūkļo, lai tās nezaudētu savu potenciālu darba tirgu, bet to saglabātu un tad vēlāk varbūt būtu labākā situācijā, lai iegūtu kādu izdevīgu darba vietu. Un vispēcot vēlos vēl norādīt lūko. Uz šo flexicurity uzstādījumu arī tika norādīts flex security, kas ir norādīts eh, Lisabonas stratēģijā, un tas jau nav slikts princips pats par sevi. Jo pat labāk nes tikai sievietēm, trim vīriešiem, nu pamatā ir nepieciešama atklāstība, un tā ir darba attiecībās, un tā, tas nevienmēr ir kā mīnus, tur varbūt arī kā pluss, jo sevišķi atsevišķās ģimenes fāzēs, sacīsim, apvienot karjeru ar darbu. Tā kā šis Bet, eh, nu, fleksikūt jābūt ne tikai fleksibilam, bet arī drošam aspektam, kā tu norādi šis apzīmējums. Un elastīgas darba attiecības līdz ar to kas, kurās vai, sievietes vairāk iesaistās nekā vīrieši ģimenes locekļu, ģimenes apsvērumu dēļ. Nu, un jāskatās, ko tad šeit var darīt, lai sievietēm saglabātu šīs te drošības aspektus. Un visbeidzot, te ir runa par atsevišķām mēķa grupām, un, piemēram, auklītes. Un, Nu, auklīdes eh, vēl ir piešķirbūt kā kultūras apmaiņas programmas, tās nav tikai darba attiecības, un, kas var novest pie eksploatācijas. Nu, diemžēl atsevišķos gadījumos tas tā ir, lai gan uzstādījums tāds nav. Un tāpat arī migrantes un, un viestrādnieces, kas nereti tiek pakļautas dabūtā diskriminācija, pirmkārt tāpēc, ka tās ir sievietes, un, un sievietēm jau, kā zināms, vispār grūtāk, un otrkārt arī tādēļ, ka viņas varbūt nezin valodu, vai varbūt ir mazāk kvalificētas, tas papildus aspekts. Un No šāda viedokļa raugoties tiešām ir nu, svarīgi, ka šis ziņojums ir izstrādāts. Domāsim par grozījumiem, kurus iesniegsim un tā. Un, nu, nu pagaidām tas no mans pusē viss. Sabo. Paldies, Labas kundze. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte aj mňa, aby som... Paldies, priekšsēdētāji. Par doto vārdu vēlos pateikties Tomsons kundzei arī no Eiropas Tautas partijas puses. Viņa ir ļoti visaptveroši skatījusi problēmu. Iniciatīvas ziņojums tika prezentēts mūsu komitejā laikā, kad Eiropas Savienība gatavo savu nākotni un izstrādā 2020 stratēģiju. Līdz šī gada beigām mēs arī izvērtēsim Lisabonas stratēģiju. Es domāju, ka šis izvērtējums nu nebūs īpaši pozitīvs. Mums vajadzētu mācīties no kļūdām, jo īpaši tajās jomās, kur šī stratēģija ir izgāzusies, mēs runājam par nestabilām darba attiecībām, kādās ir iekļautas sievietes, un šīs fenomens aizvien vairāk skar arī vīriešus. Va, šeit nevajadzētu nošķirt, eh, bet eh, šīm nestabilām darba attiecībām vairāk ir pakļaut cilvēku, kur dzīvo nabadzībā. Ja mēs runājam par īstermiņa darba līgumiem, ir šeit jānodala brīvprātīgie, ja, eh, respektīvi darba līgumi, kur tiek parakstīt brīvprātīgi, un arī uzspiestie darba līgumi, kas varētu arī izrietēt no uzņēmumu finanšu ekonomiskās situācijas. Īstermiņa darba līgum, līgums nebūt, nenozīmē negatīvu nodarbinātību. Ja mēs runājām par šo um, puslodzes darba līgumu, tad mēs runājam par iespējām, kāds ir sniegts sievietēm. Uh, sievietes tādējādi var darīt arī citas lietas, piemēram, rūpēties par bērniem, tam līdzīgi viņām ir vairāk laika. Un par šīm pūsloģis darba līgumiem vajadzētu koncentrēties vairāk uz materiālajiem aspektiem. Uh, ko uh, dali, sabiedrība ir gatava dot sievietēm, kuras strādā pūslodzes darbu? Īpaši nesen. Ne novērots vēl uh, liels nabadzības pieaugums šai jomā. Vēl viens aspekts, kas būtu jāņem vērā, ir mobilitāte. Desmit gadus atpakaļ, piemēram, pārvietošanās ceļošana, lai dzīvotu, lai strādātu citvieta, to varēja darīt tikai uh, turīgi cilvēki. Bet tagad arī mazāk apmaksātos amatos un vienkāršākos darbos bieži vien ir arī cilvēkiem jāceļo jautājums, vai mēs vēlamies, vai, lai sievietes un vīrieši būtu aizvien, aizvien pielāgotos darba tirgus prasībām, vai arī mēs vēlētos, lai tirgus nosacījumi būtu cilvēku, piemērotos cilvēku vajadzībām. Sieviete tādējādi ir daudz vājākā pozīcijā nekā vīrietis. Bieži vien sievietes piespied kārtā nonāk situācijās, kurus, kuras diktē tirgus. Es šeit parlamentā strādāju jau septiņus gadus. Un šeit mēs redzam no rīta, ka personāls kļūst aizvien vīrišķīgāk. Tie pārsvarā ir imigrantu vīrieši, kur veids tiecīgo darbu. Tas ir piemērs tam, kā uh, sieviešu situācija pasliktinās. Un arī ģimenes, ģimeņu situācija pasliktinās. Viņas ir atkarīgas no sliktāk apmaksātiem darbiem. Mēs šeit runājām par nelegālu darbu. jāuzsver, ka ilgtermiņa procedūras ar ļoti daudz šķēršļiem un ļoti dārgām izmaksām saistīts to, ka šī sieviete, kur strādā, kā aprūpētājs mājās, viņa darbs netiek deklarēts, viņas oficiāli nestrādā. Tas nāk viņā par sliktu. Vēlos pateikties referentei. Būs arī no mūsu puses neliela grozījuma, bet mēs noteikti varam vienoties pozitīvi. Liels paldies, Saborskas kundze. Paldies priekšsēdētājs, ka Nikolai kundze, es domāju, ka mēs šeit esam tādās pašās diskusijās, kāds mums bija par iepriekšējo ziņojumu. Domāju, ka mums ir, dokuments varēja būt daudz vispārīgāks, bet nu izteikšu dažus komentārus par šo ziņojumu. Jāteic, ka es augsti to novērtēju. Tomēr Manuprāt, eh, ziņojuma projektā vajadzētu vairāk uzstāt uz nepieciešamību kriminalizēt eh, zināmas aktivitātes, kuras pašlaik tiek eh, pieņemtas un kuras sabiedrība akceptē. Un šeit es runāju par piespiedu darba spēku. Tā ir mūsdienu verdzības forma, kas diemžēl tiek uh, pieņemta dažkārt. Un šī piespiedu un Nodarbinātība arī rada dzimumu diskrimināciju. Tas turpināsies, ja sabiedrība to joprojām pieņems, un tas ārkārtīgi degradē sieviešu um, lomu un situāciju. Es uzskatu arī, ka aprūpētājiem par viņiem būtu daudz vairāk jārunā šajā dokumentā. Lielākā daļa aprūpētāji atrodas sarežģītā situācijā. Liela daļa par šo cilvēku strādā ļoti pazemojošos darba apstākļus, bieži vien viņiem nav nekā darba līguma. Es domāju, ka dalību valstīm nevajadzētu ie, eh, būt iecietīgiem pret šādām darba apstākļiem šādiem darba veidiem. To varētu arī uzskatīt par piespiedu darbu. Un treškārt runājot par imigrantēm sievietēm. Imigrācija pieaug. Aizvien vairāk cilvēku pārvietojas, migrē, lai atrastu darbu. Un arī grieķiskā krīze to vēl pasliktinājusi. Taču to arī vēl vairāk uzsver noziedzīgas aktivitātes, cilvēku tirzniecība, arī nelegālais darbs. Es domāju, ka varam teikt, ka ir zinām tendence, aizvien vairāk sieviešu tiek pakļautas tirdzniecībai Eiropas Savienībā, un šīs sieviet, šīm sieviet, tiem nākas akts, eh, pieņemt ļoti zemu apmaksātu smelnā tirgus darbu. Ir jāmudina dalību valstis attīstīt, izveidot politikas, kuru mērķis būtu mazināt šo fenomenu, jo šādas problēmas blakus parādības iznīcina ģimenes un nākamās paaudzes. Mēs redzam, ka bērnu vidū ir ārkārtīgi liels pašnāvību skaits. Tas notiek galvenokārt ar bērniem, kurš šādās uh, situācijās sievietes ir uh, pametušas uh, ģimeni. Varēns kundze, priekšsēdētāji pavisam īsi. Daudz, kas ir pateikts, vienkārši vēlos lūgt mūsu referentei uh, sniegt paskaidrojumu par piekto punktu. Franču valodā tiek runāts par nepieciešamību sievietēm apvienoties tādās kā arotbiedrībās. Arotbiedrībā tās ir tiesības, tas nav pienākums. Tādējādi es uzskatu. Es nezinu īsti, vai tulkojums ir uh, precīzs varbūt vajadzētu drīzāk runāt par nepieciešamību veicināt sociālo dialogu ar sievietēm. Jā, tas ir kas tāds, kas ir izdarāms un vēlams, bet šīs formulējums, kāds tas ir tagad, liek domāt, ka šīs arotbiedrības stāšanās arotbiedrībās ir obligāta, bet nu tas tā nav dalību valstīs. Tādēļ būtu jāpārskat piektā punkta pēdējais teikums. Bet, nu, referenti pateiks arī, ko viņi par to domā. Paldies! Figurēdo kundze. Pirms uzklāsām referenci. Obrigada, senhora Presidente. Também quero agradecer à nossa relatora. Paldies. Pateicos referentē par veikto darbu par svarīgo jautājumu. Atgādinu, ka pagājuši gadu Bieži bija viens, vien no cil, tā, viens no cilvēkiem, kas parakstīja pilotu projektu par nestabilām darbatīcībām. Tas būtu jāizbeidz ļoti svarīgi, lai uh, komisija varētu mums nu ziņot par paveikto komisiju. Mums par to ir jāziņo. jo īpaši tagad, kā šīs netabilās darba attiecības kļūst aizvien izplatītākas. 75% apmēram no jaunajām darba vietām ir nestabils. Dzīviešu gadījumā ir valstis, kur tiek runāts pat par 90%. Vai Lielākā daļa darba vietu, kāds tiek radīts sievietēm, pārsvarā ir nestabils. Likumdošana šajā jomā ir padarījusi sliktāk vēl ļaunāk, eh, padarījusi situāciju vēl ļaunāk, tāds ir manā valstī, piemēram. Ceturtajā punktā tiek pievērstam uzmanību tam, ka vairākas direktīvas. Bet kuras neatspoguļo reālo situāciju, es domāju, ka šeit būtu jārunā arī par aģentūrām, kuras nodarbojas ar pagāju darbu, ar uh, cilvēku iekārtošanu pagāju darbā. Es jau to minēju iepriekš, un arī runāšu tagad, jo šis pie, jautājums ir ļoti aktuāls, piemēram, manā valstī likumdošanu, lai varētu arī aizsargāt sieviešu tiesības, īpaši tiesības bērnu kopšanu. Četsimts 50 eiro mēnesī ir minimālais, minimālā alga. Uh, bet no tās jau vēl tiek noņemti nodokļi divi. Lai dzīvotu no šādas algas. Kā var uzturēt ģimeni? Ja sieviešu tiesības tiek ievērojami mazinātas lai viņas paturētu darbā, viņām nu, droši vien sniedzētu nelielu prēmiju. Un šie cilvēki nesaņem nekādu atbalstu, kad viņiem, piemēram, nepieciešama medicīniskā izmeklēšana un tam līdzīgi. Tas ir nepieņemami, to nevar pieņemt. Mums ir jānāk klajā ar konkrētu nostāju. Mēs, protams, varam runāt par direktīvām, bet ir jāraugās, kas notiek praksē. Portugālē mēs praksē tikai mazinām sieviešu tiesības. Paldies. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Lūdzu. Lielas paldies par šo iespēju jūs uzrunāt. Šajā tiešām svarīgajā un interesantajā atzinuma projekta sakarā. Patreizējā krīze atšķiras no iepriekšējām recesijām. Uh, ar savu ietekmi un smagumu. Un ir ietekmi tieši uz sieviešu nodarb nodarbinātību. Šī ietekme daudz smagāka nekā iepriekšējās recesijās. Un tiešām ikgadējas komisijas darbtirgs pāraugstu uzrāda, ka pēdējā ietekme uz eh, bezdarba līmeņiem, eh, nu, sievietiem vīriešiem ir līdzīga, bet tomēr eh, sievietes drīzāk strādā elastīgās darba vietās, viņas saņem mazāk atalgojumu, strādā mazāk stundas. Uh, Un, um, nu, to ir izraisījusi krīze. Līdz ar to ir uh, risks, ka sievietēm ir sliktāk darba apstākļi. Un ka tur uh, un rodas arī turpmāka nelīdzsvarotība. Komisija to apzinās. Tas ir izcelts arī komisijas ikgadējā ziņojumā par dzimumu līdztiesību. Šajā ziņojumā komisija norāda, ka dzimumu līdztiesība ir būtiska, lai piepildītu Eiropas Sanības mēķus proti ekonomisko un sociālo koheziju, un kas ievieš līdzdalību darba tirgu ne tikai pozitīvi ietekmē ekonomisko neatkarību ģimenēm, bet arī ir labākais uh, nodrošinājums pret nabadzību un sociālo iztumtību. 5. martā komisija pieņēma tā saukto sieviešu hārtu, kā jūs zināt. Un tās ir komisijas politiskās saistības turpināt risināt dzimumu nelīdzīstību un tiks eh, iestrādāts jaunajā ikgadējā stratēģijā eh, dzimuma līdzsvarības nodrošināšanai, kas tiks realizēta turpmāko piecu gadu laikā. Viena no piecām hartas eh, prioritātēm ir ekonomiskā neatkarība. Nevar būt vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem, ja tā nav uh, ekonomiska uh, neatkarību. Tāpēc mēs pilnībā atbalstam sieviešu pilnīgu integrāciju darba tirgu un īpaši uzmanību jāvēl tām sieviešu grupām, kas cieši no citiem diskriminācijas veidiem, nu, piemēram, uh, sievietes migrantes. Tāpat arī jāpasvītro tas, cik svarīgi ir uzlabot darba vietu kvalitāti, kurā strādā sievietes. Sievietes ir pārāk daudz uh, pārstāvētas daļai darba, uh, darba vietās, kas nav tik vērtīgas un kas ir riskants darba vietas. Tāpat arī viena svarīga uh, prioritāte svarīgs jautājums, kas ir pieminēts mūsu ziņojumā, ir nepieciešamība nodrošināt vienlīdzīgu atalgojumu um, ekvalentām darba vietām, ekvalentiem darbiem. Tā ir vēl viena hartas prioritāte. Sievietēm darba tirgu nāk saskarties ar daudzām ne, ar diskriminācijām, līdz ar to arī ienākumi atšķirās. Un pēdējie Eurostat skaidri uzrāda, ka pat laban eh, šīs atšķirības ir 17,8%. Komisija izmantos visus iespējamos instrumentus, gan leģislatīvos, gan citus, lai šo atšķirību mazinātu, un risināsim šo jautājumu kopā ar sociālajiem partneriem, lai atrastu iespējas uzlabot uh, darba tirgus apstākļus un līdz ar to nodrošinātu vienādu darba atalgojumu. Vēl viens uh, svarīgs pasākums šai sakarā - informatīvā kampaņa, ko mēs sākām 2009. gadā, un šī kampaņa turpinās arī šogad šai kampaņai tiešām būtiski, jo šīs kampaņas galvenais iemesls ir, ir vairot uh, um, informāciju, vai to sabiedrības apzināšanos par to, ka, lūk, sieviešu darbvietas ir mazāk atalgotas, un tas ir svarīgi. Tāpat arī komisija turpinās skatīt to, kā var uzlabot likumdošanu, uh, aktus un tāpat arī citus tiesību aktus par uh, ģimenes uh, atvaļinājumiem, kā tas ir bērnu kopšanas atvaļinājumiem, piemēram, kā turpinās skatīt, kā tiek realizēta Eiropas bērnu aprūpas mērķi. Vispēcot, par šo ziņām runājot, ir komisijas e, ekspertu tīkls nodarbinātības jautājumos, kas gatavo analītisku um, ziņojumu par uh, riskantajām darba vietām, kas um, ir saistīts ar dzimumu nevienlīdzības aspektiem. Paldies! Jā, paldies! Nu, tad došu iespēju Tomsons kundzei paust kādus pēdējos komentārus, bet lūdzu lakoniski. Jā, paldies, un es teikšos tiešām īsti. Lielas paldies visiem kolēģiem par svarīgiem komentāriem un mēģināšu atbildēt uz dažiem izskanējušiem jautājumiem. Viena lieta, kas man pašai likās svarīga, ir Žapauskas kundze sacītais, ko tad um, sabiedrība ir gatava dot uh, sievietēm, kas strādā daļai darbu. It sevišķi, ja uh, tas ir brīvprātīgs daļai laika darbs, un ja jūs nevarat izdzīvot par šo naudiņu, Tas nozīmē, ka jūs esat uh, precēts, atcīmkot, sieviete ir precēta, un tad jūs uh, piedāvājiet uh, savus pakalpojumus vīriešiem, kas gatavi apmaksāt jūsu rēķinus. Un tiešām laulības sievietēm darba tirgu ir ļoti riskants mūsdienās, jo mēs redzam, ka ir ļoti daudz arī Eiropās pāršķirās šo iemeslu dēļ. Nu, dažs tomēr ir ar mieru uzņemties risku un sacīt, labi, es strādāšu puslaiku. Pu es eh, tīrīšu māju un vīrs pelnīs eh, naudu, bet nu vīrs iet uz darbu un savā darba vietā, kur viņš ļoti bieži sādā garas stundas, jo sieva ir mājās, nu, un tad eh, viņam ir kāda kolēģa sieviete, sieviete arī daudz strādā, viņa maksā nodokļus, līdzīgi kā arī vīrietis to dara. Ka viņi atnāk mājās, viņai tik un tā jāmaksā, jā, jāsādā visi mājas darbi. Un viņas nodokļu nauda būtu līdz ar to jāpārnest, jāpārbed šo, šo sievieti, kas dara daļēji slodz darbu, kas var darīt vairāk uh, darba vīrietim, un līdz ar to būs līdztiesība darba tirgu, jo viņš jau nedara to pašu mājas, ko dara sieviete. Nu, Šādas schēmas nevar atbalstīt. Ja sieviete brīvprātīgi izvēlējusies strādāt daļai darba slodzi, tad viņas nav jāatbalsta, protams, jāatbalsta tās, kurām nav izvēles. Un, protams, es nevēlos nevienu piespiesties vēlties arotbiedrībās. Es nāku no valsts, kur sociālās dialogs ir tradīcija. Un šo dialogu vada arotbiedrības, bet nevēlos nevienu spiest. Kas attiec uz piespiedu darbu? Nu, šis gan nav ziņojums par piespiedu darbu. Bet, nu, varbūt šis aspekts būtu arī jāiestrādā. Bet drīzāk jāiestrādā ziņojumā par cilvēku tiesniecību. Šeit es nedomāju, ka teiz par piespiedu darbu iedarētos atgriežoties pie tēzes par um, arotbiedrībām, kāds ir Francijas tirku un citās uh, valstīs, uh, arotbiedrība īpatsvars ir ļoti zems, bet uh, pastāv arī citi sociālā dialoga veidi. Skandināvijas valstīs, arī Francijā ir ļoti aktīvs sociālās dialogs, ko risina arotbiedrības, bet nu to es noteikti mm, pamainīšu savā ziņojumā, lai tas būtu korektāts pogļos. Labi, paldies, vairāk es jūs laiku nekavēšu. Paldies, Tomsons kundze. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 29. jūnijas. Un balsojums komitejā notiks 20. Eh, līdz 29. septembrī. Mums palicis pēc tam nedaudz laika, lai izskatītu pēdējo punktu darba kārtībā. Un tas eh, savukārt ir atzinums, eh, ko ir laudas klājā nodarbinātības komiteja pauģu solidaritāti un demokrātiskās problēmas. Došu vārdu Baulis kundzei, kas ir mūsu referente šajā sakarā. Lūdzu, Baulis kundze. Paldies, priekšstādātāji. Nu, es domāju, ka es varu izstāties pavisam īsi, laikums arī nav daudz vairs. Jo diskusija šajā pēcpusdienā mums jau bija par nu, līdzīgu problemātiku, tā kā runājām par sieviešu lomu novecošā sabiedrībā, par Pīta Kainēns kundzes atzinumu. Nu, tur bija runa par ļoti līdzīgiem jautājumiem būtībā. Kas tad ir iekļauts eh, manā atzinumā? To es sagatavoju saistībā ar Tomas Mannu kunga ziņojumu, kas ir sagatavots savukārt nodarbinātības komitejā. Un te runa par to, ka pastāv zināmas spriedzes, zināmas nesaskaņas starp eh, paudzēm, un šī spriedze ļoti bieži noved nu, pie negatīviem rezultātiem. Tātad tieši tas ir tas, kas te ir aprakstīts ar vārdiem pauģu solidaritāte. Un līdz ar to mēs eh, nu, vēlamies, ka identificēt iespējamos risinājumus, resursus, sacīsim, vai kāds cits instruments, ar kur palīdzību šo eh, problēmu var izsināt. Pauģu solidaritāte mums būs nepieciešama aizvien vairāk, jo nu, dažādas paudzes galu galā ir nepieciešams vienotrai. Katra veids savas funkcijas, un uh, Tas ir nopietni jāpaturprātā, tas ir nopietni jāpārdomā. Protams, nav šaubu, ka dažādām paudzēm ir dažādas problēmas. Tas ir skaidrs, bet eh, kamēr eh, jaunieši un, un vecāku gadagājumu cilvēki nespēs īsti saprasties un novērtēt viens otru, un kamēr Eiropas eh, Savienība mēģinās eh, uzlabot situāciju darba tirgu bez mm, tā, lai, lai eh, vien ļaut cilvēkiem savietot savu profesionālo karjeru un ģimenes dzīvi. Nu, nu, kamēr šāda risinājuma nebūs, tikmēr šī pauģa solidaritāte arī neuzlabosies. Mēs runājam par diskrimināciju pret sievietēm. Un šajā atzinumā es gribētu īpašu uzmanību veltīt tam, kas tika pieminēts arī pietikainenes eh, kundzes gatavot atzinumu sakarā, proti, ka pastāv ļoti liels eh, potenciāls, eh, kas nav izmantots tātad šie, tieši šajā vecā gadagājuma cilvēku Mm, paudzēm. Jo mūža izglītība jau nebeidzās tad, kad cilvēkam ir, teiksim, 40 gadi. Jānodrošina tas, ka mūža izglītības iespējas ir aktīvi pieejamas arī vecāku gadu cilvēkiem. Paldies! Paldies, Bauris kundze! Vai būtu kādi komentāri? Jā, Kornelijas kundze, bet lūdzu pavisam īsi, lai mēs tiešām varam laicīgi bēgt un vēl uzklausīt arī komisiju. Jo es pilnībā piekrītu tam, ka mēs jau patiesībā runājot par sieviešu lomu novecošā sabiedrībā, saistībā ar pietikājums, ko mēs runājam par šīm lietām, šī atzīme tiešām lielā mērā pārklājas. Un ir svarīgi, lai mēs arī šos svarīgos aspektus, eh, kas mums svarīgi iekļautu Tamas Manna gatavotajā, protams, nodarbinātības komitejas ziņojumā. Es esmu ēnu referents eh, attiecīgajā komitejā par šo atzinumu. Mm, pagaidām par dzimumu atšķirībām tur varbūt īpaši nav eh, runāts, un uh, tiešām mums būtu jā, nu, jāpanāk tas, lai arī man kunga ziņojumā mm, tiktu tas atspokļos, lai attiecīgi arī nodarbinātības komiteja to ņemtu vērā. Paldies, Kostas kundze, lūdzu, pavisam īsts komentārs jums vārds. Jā, paldies, es varu piekrist uh, Bauers kundzes paustajām uh, bažām. Uh, tiešām akurāt šī aspekta varbūt arī pietrūks pat labāk Māna kunga ziņojumā šī te dzimuma nevienlīdzības aspekta. Un tas, ko viņi sacīja par mūža izglītības uh, aspektu, arī tam es pilnībā piekrītu. Bet nu, vēl dažīs komentāri, kas, manuprāt, arī būtu jāņem vērā šajā atzinumā. Un, protams, es iesniegšu arī savus grozījumus. Sievietēm ir dubūta atbildība gan par karjeru, gan par ģimeni. Nedrīkst pieļaut, lai ģimene kļūtu par sociālu upuri karjeras dēļ. Un tas, protams, attiec uz um, karjeras un ģimenes dzīves um, apvienošanas iespējām. Nu, jāstāsta, kā dažādas um, politikas jomas um, ietekmē mm, pauģu solidaritāti un atšķirības starp paudzēm. Sacīsim, mājokļu politika, nodokļu politika. Nu, arī tie ir aspekti, kas jāņem vērā, lai, um, lai uh, nodrošinātu šo solidaritāti. Labi, paldies. Vēl Morīnas kundzei vārds lūdzu arī. Īsi. Ņemot vērā Balvers kundzes paveikto darbu, tas ir ļoti interesants. Viens punkts, par kur vispār netiek runāts. Par to, ka šodien vec, vecā cilvēku paaudzei ir tagad jauna loma attiecībā uz ģimeni un mazbērniem. Attiecības, starp paauģu attiecības, nevajadzētu tikai skatīties uz solidaritāti, uz paauģu solidaritāti, attiecībā uz novecojošiem iedzīvotājiem, bet ir arī jārauga šī solidaritāte attiecībā arī uz mazbērniem. Visi pētījumi, kur ir, kurus veikuši sociologi, norāda, ka saiknes starp maziem, mazbērniem un vecvecākiem ir ievērojami mainījušies un solidaritāte ir tieši šajā līmenī. Ja Bauers kundze tam varētu piekrist, tad uh, būtu labi, ja kādā brīdī mēs varētu šo aspektu iekļaut, jo tās ir lielas izmaiņas sabiedrībā, kas ir saistīts ar ģimenes izmaiņām. Paldies! Fun. Ļoti labi, tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Jā, paldies. Sākšu ar aktuālu informāciju par mūsu plāniem 12. gadam kas ir aktīvais novecošanās, tātad apziņas novecošanās gads. Ir nepieciešams promotēt solidaritāti starp paudzēm, tas arī mūsu priekšlikuma galvenais elements. Arī komisijas kolēģi to aktīvi atbalsta. Un tas pēc tam drīz nonāks starp dienesta konsultāciju procesā. Es vēl nezinu, kāds būs institīvas nosaukums, bet uh, Droši vien tur būs kaut kas runa par proaktīvo novecošanos un uh, pauģu solidaritāti, kaut kas tās tur būs noteikti. Nu, tagad daži komentāri par um, atzinumu projektu. Pirmkārt, kas attiec uz 25. punktu un Eiropas ģimeņu aliansi. Un teksts, uh, teicis, proven good practice, varbūt uh, šis teksts ir pārāk ierobežojošs. Pirmkārt, tas uh, um, nozīmēt, ka ir kā kopējā virzība ģimeņa politikai, kas ir apstiprināta. Ja? Un jāsaka, ka šis prakses tomēr atšķirās, tās nav viennozīmīgas visās valstīs. Un arī šīs dienas diskusijas uzrāda to, ka tas lielā mērā atkarīgs no konkrētās dalību valsts specifikas. Un tāpat arī kompetence par ģimeņu politiku nu, atrodas dalību valstu piek piekritībām. Minēšu tikai vienu vienkārši piemēru. Jautājums par daļai darba slodzi. Un tas tiek traktēts laivvalstīs ļoti dažādi. Dažās laivvalstīs tas tiek uztverts ļoti nopietni. Un, un ir dažādi stimuli, lai sievietēm būtu um, iespēja mm, strādāt daļai darba slodzi un nebūtu vienkārši par mājasemniecēm. Citās valstīs savukārt šādu stimulu varbūt um, nav. Tur vairāk uh, sievietes tiek uh, sekmēti strādāt pilnu darba slodzi. Un savukārt citās valstīs kā Nīderlandē uh, vairāk mm, daļai darbas lodze tiek sekmēt vīriešiem nekā sievietēm. Tā kā tiešām atkarībā no politikas eh, mērķa arī šī labākā praksa dalība valstīs eh, atšķirsies. Un nu, tā kā varbūt labāk būtu runāt par eh, pieredzes apmaiņu alianses ietvaros, nevis labākās prakses apmaiņu. Tālāk 26. punkts atzinuma projektā. Varbūt varētu pieminēt arī tele darbu kas ir vēl viens eh, pasākums, ar kur palīdzību var um, apvienot ģimenes dzīvi ar karjeru. Patreizajā situācijā, kad aizvien vairāk un vairāk laika tiek pavadīts ceļā uz darbu, šis aspekts ir svarīgs. Tātad, lai darbs mājās varētu tikt apvienots ar, ar, ar bērnu audzēšanu, tas varbūt nav īpaši ilgspējīgi, bet eh, katrā ziņā varētu ietaupīt laiku, uz, uz, tad, kas tiek patreiz ceļā uz darbu, un teledarbs šeit ir svarīgs. Tāpat um, tika pieminēts, ka šīs atklājums savā ziņā pārklājas ar divām iepriekš apspriestām iniciatīvām, un šai sakarā vēlētos uh, piebilst, lūk, uh, nu, tad izcelt vairāk šos pārklāšanās punktus. Manuprāt, viena interesanta doma, ko, pie kuras varētu turpināt piestrādāt, un arī šajā atzinumā, ir tā, ko ko pieminēja kolēģi par vecāku gadgājumu cilvēku pilnvaru palielināšanu, vismaz iesaistot viņus apkūp, aprūpas institūciju darbībā, sacīsim. Tas arī ir aktīvās novecošanās aspekts savā ziņā. Elements. Tālāk Nikolais Kunze pieminēja jautājumu par uh, migrāciju savienības ietvaros un bērniem, kas paliek bieži vien vieni, un, kad abi divi vecāki pārceļas uz uh, darbu citā valstī. Nu, tas arī svarīgs aspekts, kas kaut kur būtu jāatspūgļo. Nu, tas, laikam, arī viss no mans puses. Labi, liels paldies. Nu, tad, um, Bauris kundze, jums vēl um, pēdējo, pēdējais galavārds. Jā, paldies. Izskatās, ka esam jau pārsnieguši sēdi atvēlēto laiku, tāpēc vēlos vien pateikties par visiem jūsu komentāriem un pavisam īsti piezīmi no manas puses. Jūsu komentāru laikā Proti, Elizabete, manuprāt, to sacīja man, es atminējos pēkšņi kādu piemēru no Ungārijas likumdošanas. Tātad, ja bērnu apkopes eh, atvainājums ir eh, pieejams arī vecvecākiem, šāda iespēja arī pastāv, ja? Lūk, nu tā varbūt varētu būt laba doma, kam sekot, laba ideja, ko varētu arī, nu, varbūt pārņemt arī citur. Nu, varbūt eh, to varētu izcelt kā tādu pozitīvu piemēru, kam varētu sekot arī uh, citas valstis, un tas varētu nu, būt tāds labs ieguldījums šī, šīs problemātikas risināšanā. Labi, paldies, Bāvēs kundze, paldies, ka mums kolēģi.